Dargie kolēģi, dargie draugi, runāšu sākumā lēnām, lai visi tie, kas nāk iekšā, var apsēsties. Esmu priecīgs, ka varu atklāt šo uzklausīšanu šo pēcpusdienu, kas būs ļoti svarīga. Jūs droši vien uh, sapratīsiet. Uh, daudz deputātu nav zālē, katrā ziņā ir divi svarīgākie šīs pēcpusdienas deputāti. Un, uh, tomēr gribu uzreiz apliecināt, ka mūsu sēde tiek straumēta internetā. Un līdz ar to daudz vairāk cilvēku ārpus šīs zāles uh, klausīsies mūs nekā šajā zālē, un to vidū noteikti arī būs citi deputāti, kas uh, var skatīties šo sēdi savā birojā vai citur. Tātad man ir liels prieks jūs šodien šeit sveikt. Šī būs uh, pēcpusdiena, kurā skatīsim divus uh, uh, jautājumus, kas savstarpēji nav saistīti, bet nu nekad jau nevar zināt. Tātad vispirms mums būs uzklausīšana par aizsardzības likumdošanas paketi, ku, par kuru uh, pirms pieciem gadiem vai sešiem gadiem balsoja parlaments, varbūt tie varētu būt septiņi gadi, 2009. gadā tas bija, un pēc tam mums būs vēl viens jautājums darba kārtībā šo pēcpusdienu, proti tiks izvērtēta tās izmaksas, kas rastos, ja nebūtu Schengenas normu. Tātad par pirmo daļu kas mums ir jāizskat šo pēcpusdienu. Atgādināšu tikai, par ko šeit ir runa. 2009. gadā bija divas direktīvas aizsardzības paketē, kur, par kurām bija balsojums. Tas ir par valsts iepirkumu um, aizsardzībā un transfēri aizsardzības jomā. Šīs divas direktīvas uh, Eiropas komisijai uh, uh, tās ir jā, jāziņo par ieviešanu un, un termiņš ir 30. jūnijas un šodien uzklausīšanā mēs tieši par to runāsim. Šeit mēs uzklausīsim viesus, kuri runās tieši par šo paveikto darbu un um, turpmākajās nedēļās pie tā arī strādāsim. Un uzreiz uh, gribu pateikt mūsu runātājiem, uh, no mūsu puses, eh, no parlamentāriešu puses, kas eh, uzklausīs jūs, tad eh, tie jautājumi, kas radīsies komisijai un parlamentam, tur ir jāraugās, cik nepieciešama būtu parlamenta iniciatīva pēc izvērtēšanas un pārskatīšanas šīm divām direktīvām. Un vēl viens svarīgs elements uh, runājot par iepriekšējiem gadiem, ir tas, ka 2015. gadā drošības un aizsardzības apakškomiteja, kuras priekšsēdētāja ir pie mums šo pēcpusdienu, sagatavoja iniciatīvas ziņojumu arī par šo jautājumu, un tas arī bija būtisks ieguldījums bija, un IMCO komiteja arī deva savu būtisku ieguldījumu. Uh, jo mums ir e ekskluzīvā kompetence par šīm divām direktīvām, par kurām runāju. Tātad um, mums bija Galpēlces kundze referente, arī viņu uh, ar prieku sveicu šeit. Un tas bija tas, ko gribēju teikt uh, ievadā. Ir pārstāvēt, protams, arī komisija ar uh, Šimans kundzi. Un uzreiz došu vārdu Eh, drošības un aizsardzības apakškomitejas eh, priekšsēdētāja Fatīgas kundze. Lūdzu, jums vārds. Čēr, kolīgs. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi. Es klausījos angļu tulkojumu un gribētu pamainīt šeit nedaudz pakoriģēt, ka nebiju referente pašiniciatīvas ziņojumam, bet jāsaka, ka SD eh, grupas koordinatori nu, motivēja šī ziņojuma sagatavošanu dāmas un kungi. Ir pašsaprotami, ka uh, vērtējot aizsardzības direktīvu īstenošanu, esam pieskārušies ļoti svarīgam, nozīmīgam un arī tādam delikātam jautājumam. Jāapzinās, ka aizsardzība Izdevumi e, šajā jomā ir patiešām liela daļa no visu Eiropas Savienības dalību valstu budžeta. Un uh, vairumā gadījumu, protams, ir jāpilda NATO uzliktās saistības, ir arī brīvprātīgi ieguldījumi, lai varētu sasniegt NATO noteikto slieksni, e, proti 2%, kas ir atvēlami uh, aizsardzības uzdevumiem. Un pēc uh, krīzes, uh, protams, vajadzēja arī pārskatīt uh, šos izdevumus, un mēs saprotam, ka aizsardzības sektors un sadarbība tā ietvaros prasa savu daļu un uh, Jāsaka, ka šeit ir arī reāls iespējas atveseļoties, atvesļot ekonomiku, bet no otras puses aizsardzība, protams, ir nepieciešama, ir nepieciešams finansēt šo jomu, lai varētu garantēt drošību dalību valstīs. Uh, un mums ir jāņem vērā šeit visi sektori, jāskatās, kas notiek, kādi gadījumi notiek, un um, arī šim sektoram ir jābūt iespējām pēc krīzes atkopties. Un ir jāņem vērā, protams, arī jauni izaicinājumi drošībai, kas kādreiz nebija aktuāli. Un tas mums tagad uh, šo jautājumu, šo jomu liek aplūkot no pilnīgi cita rakursa. Un, e, ja es runāju par valstīm manā reģionā, nu, pēc e, komunistu ēras, ko piedzīvojām šajās valstīs, mums joprojām ir jākonsolidē drošības nozare, lai mēs varētu pilnībā atbilst jaunajām prasībām un uh, pielāgoties kopienas metodē arī aizsardzības jomā. Liels paldies un ar nepacietību gaidīsim šīs aizsardzības un drošības pakotnes izvērtēm. Merci. Paldies, liels paldies, priekšsādātājs kundze. Un tagad uh, došu vārdu komisijas pārstāvēji Šoimans kundzei kura ir e, Grow ģenerāldirektorāta direktora vietniece. Un, ja nemaldos, tad jūs e, tikko pabeidzāt darbu pie šī ziņojuma, par kur tikko runāja Lūdzu, kundz, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esat mūs uzaicinājuši uz šo uzklausīšanu, bet, nu, e, varbūt nedaudz arī papildināšu iepriekšējās runātājs teikto jāņem vērā pašreizējie jaunie izaicinājumi, grūtie ekonomiskie apstākļi, un, protams, tādēļ mums ir jāpārskat, jāaktualizē savu aizsardzības un drošības politika. Uh, Protams, ir nepieciešama spēcīga, arī tāda konkurētspējīga industriālā aizsardzības produktu roš, ražošanas bāze Eiropā. Ja mēs runājam arī par konkurētspēju, tā ir jāgarantē, un labi kvalitatīvi produkti ir viena no iespējām, kā to panākt. Un, ja mēs te runājam par uh, aizsardzības iepirkuma direktīvu. Mēs mēģinam veidot caurskatāmas pārobežu konkursu procedūras, kas tajā pašā laikā dalībvalstīm ļauj sev pietiekam labi pasargāt un šī pārneses transferu direktīva um, varētu palīdzēt labāk sadarboties dalību valstīm pāri robežām, tajā uh, pat laikā konsolidējot budžetus un padarot uh, darbības efektīvāks. Uh, Aizsardzības produkti arī ir pakļaut konkursu procedūrām, jādomā par vienkāršotu atļauju izsniegšanas sistēmu tā veidā, tā vietā, lai kontrolētu transferus ex ante režīmā, ir uh, biežāk iespējams arī veikt ex postu kontrolas, arī ņemot vērā dažādu atļauju izsniegšanas mehānismus. Un uh, direktīvas joprojām uh, tiek izmantotas. Mēs pie tā noteikti atgriezīsimies arī detalizētāk, kad eh, ziņojums būs gatavs. Uh, Mēs, protams, saprotam, ka Eiropas parlamentam šie mērķi tāpat ir ļoti svarīgi, un jau vairākas reizes mēs esam par to konsultējušies. 2015. gada 21. māja rezolūcijā arī tiek runāts par Eiropas Savienības aizsardzības kapacitātām. Mēs ar ļoti lielu nepacietību gaidām turpmāko sadarbību ar Eiropas parlamentu. Es ļoti lakoniski e, vēlētos pastāstīt par šīm divām direktīvām, tātad e, aizsardzības iepirkuma direktīva. Jūs jau uh, devāt mājienu, ka mēs strādājam pie direktīvas izvērtējuma un pēc tam komisija sagatavos arī ziņojumu par paveikto parlamentam un padomē šī gada laikā vēl uh, tādus galējos secinājumus par direktīvas piemērošanu un uh, ietekmi uz situāciju nevaram uh, jums sniegt, bet mums jau ir tādi pagaidu dati apkopoti. Un 2012. gadā bija uh, 1200 paziņojumu. Un tagad to skaits ir eh, gandrīz jau dubultojas, tātad prasības piedalīties šādos konkursos. Ja mēs runājam par slēgto līgumu skaitu gada laikā no 1500 miljoniem eiro um, līdz 19 tūkstošiem miljonu eiro, uh, 2013. gadā. Tātad pieaugums ir ļoti ievērojams. Ar to jūs varat iepazīties, eh, vērot šos statistikas datus, bet tie līdz galam vēl nav apkopoti un procesēti. Tātad tie vēl ir jāapstiprina. Mēs, protams, arī skatāmies, kā tiek izmantoti resursi, un ir arī, piemēram, tādi uh, preču aizsardzības preču iepirkumi, kas uh, īsti neiekļaujas direktīvas aptērumā, bet mums ir jācīnās pret tirgus uh, deformācijām, un uh, tas ir jāuztver nopietni, un ir jābūt arī tādai sada uz sadarbību balstītai pieejai. Mēs vēlamies arī norādīt, kādas ir iespējamās atkāpes, uh, piemērojot šo direktīvu, runājot arī par valdības rīkotiem tātad publiskajiem iepirkumiem un sadarbojamies tā skaitā arī ar starptautiskām in institūcijām. Mēs vēlamies arī, lai MVU būtu vieglāk piedalīties eh, šādās iepirkuma procedūrās, konkursos, un tas eh, sasaucas arī ar 2015. gada maijā pieņemto parlamentu rezolūciju, un ir arī īpaša ekspertu grupa kurā ir pārstāvi no dalību valstīm un arī no nozares. Un mēs domājam, ka uh, rudenī būs jau gatavi pirmie secinājumi, ko būs sagatavojusi šī grupa. Tālāk ir runājumi par transferu direktīvu. Tagad uh, situācija tiek uh, izvērtēta un tad, kad būs gatavi, nu, vairāk dati, kad tie būs apkopoti, mēs varēsim arī sagatavot jaunu paziņojumu parlamentam. Mēs turpinām sazināties ar dalību valstīm, ar nozars pārstāvjiem. Mūsu rīcībā jau ir konkrēti instrumenti, lai varētu šo transferu direktīvu labāk transponēt, bet dalību valsts to nav izdarījuši pietiekami labi. Ir iespējams patiešām darīt vairāk. Mēs esam sapratuši, kuras ir galvenās problēmas. Un, ja tiek runāts par šīm transfēra atļaujām, E, šeit ir ļoti daudz priekšnosacījumu un ir arī ierobežots produktu skaits, uz ko attiecas atļaujas, nu, un ir ļoti daudz fragmentācijas. Un, ja uzņēmumi, piemēram, nesaskata šajā mehānismā kaut kādu papildu vērtību, tad, protams, mēs nevarētu teikt, ka certifikācijas procesu kāds uztvers ar lielu sajūsmu. Un tagad eh, tikai kādi 40 nu, vai 35 uzņēmumi uh, ir uh, piedalījušies šajā mehānismā, un tāpat komisija ir izveidojusi darba grupu, lai apmainītos ar dalību valstīm ar pāraugu praksi, lai transferu direktīvu varētu labāk, uh, lai tās īstenošanu varētu harmonizēt. Tiek runāts arī par uh, nejūtīgo produktu definīciju šajās dalību valstu transferu atļaujās un uh, Jāpadomā, eh, nu, kā padarīt visu šo certifikācijas procedūru pievilcīgāku uzņēmumiem, lai tie vēlētos piedalīties. Mums, protams, ir arī jāprūpēs, lai eh, būtu tāda uzticības gaisotne starp dalību valstīm, lai arī būtu aktīvāka sadarbība. Un rezumējot, varu teikt, ka mēs patiešām uh, nu, daudzējādā ziņā esam viens prāts ar parlamentu, ka tirgus laba nevainojama darbība ir mūsu visu interesēs, ir jāveic vēl vairāk darba, lai tas patiešām realizētos, tiek strādāts arī pie rīcības plāna un. Jāsaka, ka arī abas šīs uh, direktīvas tiks iekļauts rīcības plānā, bet rīcības plānā nevajadzētu iekļaut tikai vienotā tirgus pasākumus. Mums vajadzētu arī domāt kā uzlabot eh, aizsardzību un sadarbību aizsardzību plomā visā Eiropā. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, kundze! Protams, eh, jā, mēs eh, piekrītam šiem mērķiem, jūs to jau zināt. Jūs vēl klausoties, es nodomāju, ka par šīm divām direktīvām to Uh, izvērtējumu, ko jūs veicat par uh, ieviešanu, tur noteikti ir dažādas pakāpes, jo īpaši ja, attiecībā uz šo sūtījumu direktīvu tur joprojām vēl tāls ceļš ejams, un uh, es domāju, ka to mēs tad labāk redzēsim, kad jūs darbs būs pabeigts. Lielas paldies! Tagad pāriesim pie pirmā diskusiju paneļa. Paldies visiem mūsu viesiem, kas šodien ir ieradušies. Tie ir eksperti, un pirmā diskusija ar diviem runātājiem būs par šo te eh, aizsardzības eh, iepirkuma direktīvu. Mums ir divi runātāji. Vispirms eh, doktors Martins Tribus, kurš ir jurisprudences profesors Birmingemas universitātē, un pēc tam Tomī Nordbergs, kurš ir aizsardzības ministrijas e, konsultants Somijā. Un es jums piedāvāju katram iekļauties 8 līdz 10 minūtēs, lūdzu. Un e, tad droši vien jums būs prezentācijas, e, jā, tas jau tiek organizēts. Varbūt varam nedaudz aptumšot zāli, lai var redzēt labāk uh, slaidus. Lūdzu, jums vārds. Uh, Chairman, uh, and... Paldies, uh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pirms sākšu gribētu pateikties parlamentam un komitejai par to, ka man ielūdzāt. Ja nemaldos, esmu vienīgais zinātnieks uh, šajā panelī, un tas ir liels prieks un gods runāt šeit parlamentā. Pirms sākšu, uh, savu prezentāciju, kuras mērķis ir uh, izvērtēt, vai šis instruments, aizsardzības iepirkuma direktīva, ir efektīvs instruments, atcerēsimies, ko tad šis instruments cenšas panākt, kāda ir tā mērķi. Un galvenais mērķis ir nodrošināt aizsardzības un drošības sektoru ar pielāgotu instrumentu šim sektoram, lai drošības un aizsardzības jautājumi, jo īpaši, īpaši nacionālā drošība varētu tikt ņemta vērā instrumentu ietvaros un iekšējā tirgus ietvaros. Un, lai to darītu, tā mērķim ir jābūt uh, samazināt 346. Eh, pānta līgumā lietošanu praksē, un tas tiek darīts izmantojot eh, valsts iepirkuma direktīvu 2004.18, kā tādu pamatu, pie kura tiek papildinājumi pievienoti, lai izveidotu adaptētu instrumentu drošības un aizsardzības sektoram, lai varētu to izmantot praksē un neizmantojot 346. pantu. Tas tiek darīts četros veidos - ar ierobežojumiem, ar elastību, ar aprakstīšanu un aizstāšanu. Uh, Ierobežojumi nozīmē to, ka vesela virkne papildus uh, izņēmumu izslēgumu ir pievienoti, piemēram, uh, valdība ar valdību, sadarbības projekti, iesaistot pētniecības institūcijas un tā tālāk. Tātad a, šīs direktīvas piemērošanas joma nav tik plaša kā valsts iepirkuma direktīva elastība, un tas ir galvenais punkts. Tur ir runa par attālināšanos no konkurēt spējīgākajām procedūrām, kas ir atvērtās procedūras, uz uh, sarunšanas procedūrām. Tātad šeit galvenais ir tas, ka šī direktīva pretstatā valsts sektora direktīvai uh, ļauj arī izmantot sarunu vešanas procedūru uh, ar iepriekšēju izsludināšanas paziņošanu, tātad, eh, lai dotu iespēju pieteikties, un eh, var arī uh, vairāk gadījumos nekā uh, otra direktīva var izmantot um, šo te uh, neizsludināšanas procedūru, kur ir tikai sarunvēršana. Un tad vēl ir viena lieta, kā aizstāšana, un tur uh, ir jārunā par uh, tādu delikātu jautājumu kā uh, tā sauktie offseti. Un, uh, jo tas ir gandrīz neiespējami salāgojams ar iekšējo tirgu, nediskrimināciju, brīvu pārvietošanos. To vienkārši nevar salāgot. Un to ietekme uz iekšējā tirgus darbību uh, ir ļoti negatīva. Tātad, ko šī direktīva dara? Tā nerunā konkrēti par šiem offsetiem. Par, varbūt tas ir ļoti saprātīgi, ka tas tā tiek darīts, bet tur tiek piedāvāts kaut kas tā vietā, un tas ir apakš uzņēmēju režīms. Par šo jautājumu runāšu vēlāk. Tagad. Yes. What, what? Jā. Kas tad labi darbojas šajā direktīvā? Un tad uh, uh, ir vēl viens slaids par to, ko varētu varbūt uzlabot. Daudzas uh, lietas labi darbojas, tas ir labi uh, izstrādāts instruments, daudzu gadu garumā tas tika izstrādāts. Ierobežojums labi darbojas daudzos veidos un zināmā mērā lietās, uh, kur būtu jāizmanto 346. pāns. Uh, ir paredzēti šie izņēmumi un uh, Tas nenozīmē, ka nav konkurences iepirkumu šajā uh, jomā, bet uh, izņēmuma ar izņēmumu. Elastība ir spēcīgākais direktīvas punkts, jo īpaši uh, sarunvešanas procedūra ar uh, izsludināšanu tiek ļoti plaši izmantota iepirkumos, un pamata ideja būtu jāturpina. Apraksti šeit uh, būtībā ir runa par uh, Uh, drošību un drošības informāciju. Tas tiek viss aprakstīts uh, attiecīgās uh, iepirkuma procedūras fāzēs, un tas tiek arī labi darīts attiecībā uz informācijas drošību, varbūt netik labi attiecībā uz piegāžu drošību. Un tad labojuma sistēma pārskatīšanas un labojuma sistēmu, ko pievienoja parlaments, kas sākotnēji nebija paredzēts, tas arī ir bijis veiksmes tāds, bet šeit man ir tikai atsevišķi uh, gadījumi zināmi un nav tāda plaša informācija pieejama. Ir tikai dažas lietas, kas ir bijušas tiesā, un arī šis uh, punkts ir bijis veiksmīgs. Tagad direktīva ir transponēta visās dalībvalstīs kaut kur novālošanos un daudzkārt tas tiek arī lietots, kaut gan šeit ir ļoti atšķirīga situācija. Dažās dalībvalstīs eh, tā ir izmant, tiek izmantot, tā it kā tā, tā būtu pastāvējusi jau mūžīgi, Francija, apvienotā karalista Vācija var nosaukt kā piemērus, un tad atkal dažas dalībvalstis nemaz nav publicējušas nevienu uh, līgumu paziņojumu um, šajā kontekstā, un varbūt nemaz nezin par šo direktīvu. Uh, kas eh, tik labi nedarbojas vai varbūt ko varētu uzlabot. Šeit ir nepieciešami precizējumi, varbūt papildinājumi, un varbūt arī daži svītrojumi, un eh, nedaudz eh, jāuzlabo, jāpapildina šī direktīva. Un ir jāprecizē daži izņēmumi, valdībai ar valdību, piemēram, par jauniepirktiem aprīkojumiem un eh, vēl daži precizējumi nepieciešami, bet tie šķiet ir gaidāmi. Par uh, aptvērumu. Es nezinu, vai direktīva varētu uh, būt uzlabota ar uh, pielikumu, kur noteiktu visus, uz ko tas at, attiecas, un es no ekspertiem dzirdu, ka pagaidām situācija ir diezgan mulsinoša, kas attiecas uz procedūrām. Tātad būtībā ļoti labi viss ir sastādīts, un tomēr es eh, nesaprotu, kāpēc ir vispār vajadzīgs konkurences dialogs, ja jūs jau tāpat atļaujat brīvi lietot eh, nu, sarunvešanas procedūru, neizslidinot līgumu. Protams, tas palīdz, tā ir kā vadlīnija un tomēr tās valstis, un tās ir ļoti dažas uh, valstis, kas izmanto šo dialogu uh, pa civilajā jomā, uh, dar to aizsardzībā, tās tāpat jau zina, ko tās dara, uh, jo tām ir pieredze, apvienotā karalista un Francija, piemēram. Un konkurences dialogs varbūt varētu tikt svītrots. Tā kā saruna procedūra ar izsludināto līgumu jau ir atļauta. Otrā spektra galā atvērtā procedūra netika iekļaut šajā instrumentā. Un patiesībā ir pirkumi aizsardzības sektorā, kur tā tiek izmantota munīcija, apkopas aprīkojums, varbūt, ka to varētu šeit pievienot. Varbūt to nevarētu tā kā obligāti paredzēt, bet brīvi to varētu izmantot. Kāpēc tas netika iekļauts, ja tāpat var izvērēties brīvi procedūru, tad būtu lielāka elastība. Uh, jo elastība šeit ir eh, ļoti spēcīgs aspekts. Viens punkts, kas eh, savieno eh, nākamo punktu IKT direktīvu, piegāžu drošība ir ļoti svarīgs jātājums direktīvā. Un es domāju, ka tad, ja aizsardzības ministrija citā dalībvalstī ir pircējs, tad kāpēc tam vispār ir jābūt ar licenci? vai tad pat uh, 28 aizsardzības ministrijas nav uzticām partneri, vai nevarētu būt tāda ideja, un tas jau ir noteikts direktīvā, aizsardzības ministrijas izslēgt uh, pilnībā no uh, jebkādas licences uh, pieprasīšanas. Uh, tas jau ir iespējams direktīvas ietvaros, kāda tā ir, un varbūt, ka tur nemaz nav jāmaina direktīva, bet uh, jo būtībā tas ir atkarīgs no transponēšanas, bet varbūt, ka tā būtu tāda ideja. Un par kompensācijām, jeb offsetiem, šīs apakšuzņēmēju uh, schēmas, kas tiek piedāvātas, ir pārāk sarežģīts un maz to izmanto, un varbūt, ka uh, tas ir uh, arī pareizi. Mēs bijām domājuši, ka 2011. gadā viss būs jau transponēts, un 2016. gadā mēs varēsim visu izvērtēt, bet nebija tā, ka visi laicīgi to ieviesa. Un šobrīd, 2016. gadā, neesam sasnieguši vēl tādu situāciju, kad varam tiešām visus rezultātus izvērtēt, un vajadzētu to darīt pēc dažiem gadiem. Paldies, Tribūs kungs. Tātad jūs teicāt uh, lielos vilcienos, ka aizsardzības jomai eh, ir pie, eh, nepieciešams eh, risinājums, kas ir tai piemērots, un varbūt tāpēc direktīva būtu vēl nedaudz jāpieslīpē, lai tā būtu tieši piemērota aizsardzības jomā. Un jūs runājat arī par transponēšanu, un Fotigas kundze jau nedaudz uz to atsaucās, un pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Un tagad uzreiz vārdu dodu otram runātājam, Nordberga kungam. Uh, jūs esat uh, barjeras otrā pusē, ja tā var teikt. Jūs uh, esat klients, lietotājs šai direktīvai, jūs esat arī organizators, bet runājot par transponēšanu, bet uh, jūs savā valstī saskaraties ar šīs direktīvas praktiskiem aspektiem. Lūdzu, jums vārds. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, uh, First of all, thank you very much for the opportunity to... Paldies, dāmas un kungi. Liels paldies, ka ļāvāt man šeit uh, uzstāties uh, un uh, izteikties Eiropas parlamentā un prezentēt mūsu viedokli. Un jā, mēs esam tāda mazāka dalība valsts, kā jau jūs pieminējāt. Uh, I will use the opportunity to... Es uh, nedaudz pastāstīšu par mūsu sistēmu, lai jums būtu labāks priekšstats uh, par mūsu valsti un arī par iepircēju šajā aizsardzības uh, eh, tirgū, un jūs paši eh, redzat, ka Somija atrodas augšā ziemeļos Eiropas malienē, mums ir gara robeža ar Krieviju, un Jāsaka, ka pie mums joprojām ir vispārīgs militārais dienests, kas ilgs no sešiem mēnešiem līdz gadam. Un tam ir pakļauti nu, visi vīriešu uh, iedzīvotāji, vīriešu dzimts iedzīvotāji. Ja mēs runājam par uh, iepirkumu, par piegādes drošību, mēs nesam. Uh, Mēs neesam NATO, tātad mēs atrodamies īpašā situācijā un mūsu budžets, kas atvēlēts aizsardzībai, ik gadu ir 2,5 miljārdi un apmēram 600 miljonu eiro tiek eh, investēti eh, dažādās aizsardzības iekārtās eh, un ierīcēs. Nu, tādi ir šie skaitļi lielos vilcienos. Pie mums ir arī aizsardzības industrija, kurā galvenokārt dominē mazie un vidējie uzņēmumi. Un mūsuprāt, svarīgākais ir tas, ka mūsu industrija ir tāda kā neatņēma nacionālās aizsardzības sastāvdaļa. Un apmēram 40 no, līdz 60% no saražotā Somijā tiek eksportēts. Nu jā, mūsu iekšējais tirgus nav milzīgs, tādēļ mums ir arī jāsadarbojas ar citām valstīm ārpus Somijas robežām. Eiropas aizsardzības tirgus, ņemot vērā šo piecus gadus ilgstošo pieredzi, kopš spēkā ir direktīva, pierāda, ka joprojām daudzas valstis nu, orientējas tā nacionāli pērkot šo aprīkojumu, un piegādes ķēdes joprojām nu, arī tiek veidotas tieši šajās nacionālās valsts teritorijās, un trūkst pārobežu tādas transnacionālās sadarbības. Mēs esam nu, nepārāk liela dalība valsts, mēs esam drīzāk uh, tā sauktā pērkošā dalībvalsts mums. Mēs, protams, nevaram arī uh, visas sistēmas, kas ir nepieciešams, nopirkt pašmājās. Tādēļ mums ir jāmeklē tās ārpus valsts robežām, citreiz arī trešajās valstīs. Mēs pirmām kārtām vēlamies iepirkt uh, savai armijai vispiemērotāko aprīkojumu, lai varētu piedalīties misijās, gan vietējās, gan arī ārzemju misijās. Tā skatā starptautiskās operācijās. Un ko tad vēlas valdība? Valdība vēlas tādas iepirkuma procedūras, pievēršot uzmanību tātad arī papildu vērtībai, vērtībai par izdoto naudu. Mums, protams, arī ir jāņem vērā ekonomiskās krīzes sekas un Somijā ir, protams, arī jātaupa un e, šie iepirkuma aizsardzības jomā tiek veikti tādā veidā, lai varētu garantēt vislabāko e, ieguvumu par salīdzinoši zemākām summām. Un e, jāsaka, ka mūsu industriālā bāze visā Eiropā ir tāda konkurētspējīga. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, kā jau pirms tam teicu, uh, Mēs uzskatām, ka aizsardzības joma nav kaut kas tāds ļoti ikdienišķs. Nē, e, aizsardzības joma ir ļoti svarīga, lai varētu aizstāvēt mūsu drošības intereses pēc iespējas labākā veidā. Pateicoties mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, mēs varam teikt, ka jā, tie uh, ir daļa no iekšējā tirgus, bet, nu, tie ir tādi īpaši, tās ir īpašas preces un aprīkojums, un tas ir jāņem vērā tad, kad mēs direktīvu mēģinām izvērtēt un arī uh, pieņemt jaunas uh, politiskās vadlīnijas. Kā to panākt? Mūsuprāt, uh, problēmu visi neustver identiski. Ir lielas tādas ražotāju valstis un tad mazākas valsts, kurām vairāk ir jā, jākoncentrējas uz pirkšanu, uz uh, importu. Un nav jau tikai tā, ka ne visiem ir vienota izpratne par problēmām, arī piedāvājumi, kā tās risināt, ir atšķirīgi. Un tas attiecas arī uz komisiju, kas zināmā mērā ir arī interesētā puse, un arī uz citām iesaistītajām Eiropas Savienības institūcijām, tā skaitā Eiropas parlamentu. Otrām kārtām mums ir jārada, jāmeklē stimuli, jāmotivē tirgus, uh, veicināt šo pārobežu sadarbību. Tad, kad mēs strādājam kad mēs mēģinām atrast šo motivāciju, mums ir jāsaprot, ka tas ir tāds uzņēmēja darbības veids, kas pārsvarā ir uh, balstīts valsts interesēs, jo, nu, principā klients, vislielākais klients ir pati valsts, un uh, šiem līgumslēdzējiem arī ir uh, jāpiedāvā atvērt savus piegādes ķēdes ārpus Eiropas un visā Eiropā bet mums tāpat ir arī jānojauc pastāvošās barjeras, kas apgrūtina sadarbību pāri robežām gan starp dalību valstīm, bet varbūt pat jāraugās tā plašāk pāri dalību valstu robežām, ņemot vērā arī ārzemju uzņēmumus. Te mēs runājam par mazām valstīm, par lielām valstīm, lai inovāciju potenciāls Eiropas aizsardzības sektorā tiktu izsmelts. Paldies!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 Jūs runājat par eh, nacionālo integrāciju, par nacionālo loģiku, bet eh, par eh, šo pēdējo slaidu, manuprāt, tās trīs lietas, ko jūs uzsvērāt, tiešām bija tie mērķi, kas ir arī mūsu mērķi. Un tagad jūs arī teicāt, ka ir vajadzīgs laiks, un patiesībā jūsu valsts tikko sāk šo procesu. Es domāju, ka ir pienācis laiks dot vārdu Gāla Pelces kundzei, kura bija mūsu referente IMKO komitejā. Uh, attiecībā uz 2015. gada tekstu, un uh, viņi varētu reaģēt uz šiem diviem uh, uh, runātēm, kas izteicās. Paldies! Jā, paldies! Pirmkārt, cienījamie kolēģi un viesi, vēlētos pateikties par šīm divām lieliskajām prezentācijām par šo jautājumu. Es pilnībā piekrītu runātājiem. Visi man kolēģi uzskata, ka aizsardzības tirgus ir īpašs. Tradicionāls pieejas nevar izmantot šajos tirgos, un mēs pilnībā piekrītam, ka vēlamies sasniegt to, ka Eiropas tirgus būtu konkurentspējīgs. Ļoti priecājos redzēt, ka šī direktīva gūst panākumus ieviešanā. Kaut arī piekrītu, ka atzinumi sakot, ka tas ir būtisks solis, bet ir vēl garš ceļš priekšā. Protams, ka IMKO komiteja arī zina, ka tirgus ir ļoti sadalīts, bet mēs arī apzināmies, ka šo tirgu nevajadzētu pārlieku noregulēt. Es piekrītu runātājiem, ka mums vajadzētu veidot praktiskus risinājumus un noteikumus, kas sniegtu iespēju brīvi izvēlēties uh, publiskā iepirkuma procedūrā. Vienošanās procedūra ir labs ceļš. Un vajadzētu izdarīt tā, kā iestājas puses pašas izdara izvēli. Regulācija ir svarīga, bet tomēr nevajadzētu pārlieku noregulēt. Tā pašā laikā grib teikt, ka ir nepieciešams nodrošināt, ka iekšējais tirgus ir brīvs no šķēršļiem. Un eh, mums arī jāspēr būtiski soļi, lai šo šķēršļu samazinātu. Kad eh, tika sastāst šis ziņojums, bija ļoti svarīgi jautājumi. Mums bija tādas ļoti kārstas debates par šo. Tribus kungs jau Profesors Tribus pieskārās eh, šim jautājumam. Tas ir jautājums par eh, kompensāciju iepirkumu, jeb offsetiem. Mums bija līdzīga pieeja, bet tāpat laikā mēs eh, izteicām arī viedokli, ka šie offset varbūt arī aizkavēt pilnu kopīgu tirgus ieviešanu. Mēs tāpat arī piekrītam un um, vēlētos arī tuvākā nākotnē redzēt, ka pat tad, kad Eiropas Savienība ir uh, vienots tirgus, kā Nordbergkungs teica, tomēr pastāv arī lielas un mazas valstis. Šeit negrib īpaši atsauties uz Somiju, bet ir lielas un mazas dalībvalstis. Politikai vajadzētu veidot kopīgu politiku Eiropas Savienībā, bet tāpat laikā vajadzētu rast uh, piemērots risinājums katrai dalībvalstī. Un mums ir jāspēr arī vairāk soju šajā virzienā. Es uh, ticu stimuliem un uh, mazāk sankcijām. Tas sniedz labāks rezultātus. Un tas arī pateica mūsu ziņojumā. Mēs uh, ticam, ka pozitīvi stimuli var daudz ko dot. Mums vajadzētu atbalstīt šos iedrošinošos, stimulējušos faktorus. Gribētu teikt paldies runātājiem. Ļoti laba iedvesma arī mūsu ziņojumu. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Un ir ieradies Švāba kungs, kurš ir tautspārties koordinātors. Vai tev ir kāds jautājums vai reakcija, Andrijas, vai tu gribi izteikties? Jā, ja, merci beaucoup. Paldies. Prezident, um, euh, zunächst mal. Vispirms es uh, priecājos par to, ka mēs šo pēcpusdienu varam runāt par šo svarīgo tematu iekšējiem tirgum priekšsēdētāji. Labprāt, gribētu izmantot jūsu aicinājumu uzdot jautājumu ekspertiem, kas uzstājās šeit, un vēlētos viņiem pateikt, ka, protams, ka mēs kā Eiropas parlaments dalību valstīs atkal un atkal, un tas ir arī aizsardzības produktos tā ir. Mēs vienmēr ļoti uzsveram nacionālās dro drošības uh, svarīgumu salīdzinām ar to, kas ir svarīgs iekšējiem tirgumam. Tādēļ gribētu šeit pieminēt, jo pirms dažām nedēļām bija arī tīklu un drošības direktīva tik pieņemta NIS, un mums vajadzēja vairākus mēnešus, lai dalību valstīm patiešām panāktu rezultātu. Un tas globālajā digitālajā laikmatā norāda uz nacionālo drošību, ja runa par kiberdrošību, Tas ir tikai tāds daļējs pamatojums. Protams, ka galu galā nacionālā drošība dalībvalstī ir centrālais uzdevums, kas ir jārisina suverēni un vienai pašai, bet tieši tad, kad ir pārobežu digitālo pakalpojumu nodrošināšana un kad runa ir par nacionālo drošības sistēmu sasaistīšanas tīklā, mums vajadzētu tomēr raucīties, kā mēs noteikti lietas darām arī kopā. Un es domāju, ka uh, arī prezentācija to parāda, ka neesam vēl pietiekami tālu pavirzījušies, eh, raugoties uz aizsardzības eh, produktiem. Un kā kolēģi Kāla Pelts jau teica, iekšējā tirgus komiteja vienmēr ir uzskatījusi, ka 296. pants Eiropas Savienības līkumā ir pamats eh, veidot un stiprināt sadarbību, un to nevajadzētu izmantot negatīvi tā, un nevajadzētu pārlieku uzsvērt uh, nacionālu drošību, lai beig beigās neiznāk tā, ka šie aizsardzības produkti būtu pakļauti tikai dalībvalstu kritērijiem. Un ar Indijas gaidu otro paneļu daļu. Paldies. Liels paldies. Es piedāvāju abiem mūsu ekspertiem izteikties katram pa minūtei, ja jūs vēlties reaģēt uh, uz to, ko teica otrs eksperts. Uh, vai arī attiecībā uz to, ko izteica mūsu kolēģi. Tribus kungs, vai jūs gribat kaut ko vēl papildus pateikt? Mm, thank you. Paldies. Viens punkts, ko gribēju pieminēt par pirmo komentāru. Tur bija runa par to, ka drīzāk nevajadzētu sankcijas, bet stimulus. Jā, direktīva drīzāk darbojas tāda kā sankcija virzienā, jo nav bijis pietiekami daudz laika to visu ieviest, un ir arī spiediens, kas nāk ne tikai no komisijas, jo komisija vēlas uh, ātrāk ieviest to visu un lai tiktu izpildīts direktīvas prasības, bet uh, patiešām izšķirošais spiediens nāks no nacionālajām dalību valstu sistēmām. Uh, kas ir eh, ļoti neapmierinātas ar eh, un eh, iespējama nepareiz direktīvas piemērošana piespiedīs dalību valstis vērsties pret to. Un es domāju, ka tas ir vēl svarīgs punkts, ko gribēju pieminēt. Otrais izteikums. Jā, ļoti jauka, kāds tiešām to pasaka, jo tas netiek teikts pietiekam daudz pārāk liels uzsvars uz eh, nacionālās drošības jautājumu. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet uh, to izmantot kā argumentu pret iekšējo tirgu nevajadzētu. Un es domāju, ka tas, tas ir augsti jāvērtē, ka tas tiek pieminēts un, un ka tas ir pieminēts arī Eiropas Savienības līkumā un arī direktīvā. Un vienmēr ir, protams, neliels risks, ka eh, tas tiks pārkāps ļaunprātīgi izmantots, jo nacionāla drošība nav pilnīgi viss. Un uh, šeit ir jāraukās, kā, kā nu tiek iepir, iepirkums, kādas ir līkuma saistības, bet tas bija ļoti pareizs pieminēts aspekts. Paldies. Paldies, Norberg kungs. Arī jūs gribējāt kaut ko pateikt? Jā, paldies priekšsēdētāji. Labprāt, pirmkārt komentēt uh, punktu, ko pieminēja par nepieciešamību vairāk sadarboties lai aizsargātu mūsu nacionālo drošību. Es domāju, ka šie divi jautājumi iespējami, e, tos ir iespējams apvienot, nacionālo drošību un kopīgo. Tas viens otru neizslēdz. No valdības viedokļa, pārvaldības viedokļa, vienmēr tās ir atsevišķas īpašas e, nozares e, aizsardzībā tā saucamie nacionālā aizsardzība. Tas ir tā kā tāds kodols aizsardzībā, un tas ir atšķirīgi dažādās valstīs, bet tas vienmēr paliks. Bet uh, ir ļoti daudz kapacitātes, spējas, kas paliek ārpus no šīm jomām. Un mums vajadzētu nodrošināt to, ka mēs varētu vairāk sadarboties starp uh, valdībām, starp ražotājiem. Pieminēšu piemēru. Pirms dažiem gadiem Somija gribēja iepirkt uh, kaujas tankus. Mums vajadzēja palielināt uh, skaitu. Opcija bija aktualizēt, modernizēt esošo floti. Vēl viena opcija bija, ka mēs saņēmām iespēju nopirkt uh, šādu surplus e e ekipējumu no citas valdības. Un, uh, tas būtu vislabākā vērtība, ko varēja nopirkt par šo naudu un mēs uh, saņemtu tādu veidību, kādu mēs vēlējāmies. Un uh, valdība ar šo peļņu varētu ietaupīt naudu, bet transakcija, kas bija uh, ārpus šīs aizsardzības direktīvas, un iemesls bija tāds, ka no uh, valdības uz valdību, tas ir izslēgts. Un tas bija tāds nu, piemērs, cik specifiski, bet eh, tajā pašā laikā tas parāda, kā var būt notikt laba kooperācija starp dalību valstīm. Un domāju, ka tas ir ļoti būtisks punkts. Protams, ka vienmēr ir nacionāla drošības interesi, bet ārpus šīs kodola centrālās jomas ir pietiekami daudz laika kooperācijai un uh, var darboties arī kopējais iekšējais tirgus. Paldies! Merci, uh, monsieur. Paldies, Norbert kungs! Tas ir gandrīz amizanti, ko jūs sakāt. Tas, protams, ir arī interesanti, jo mēs šeit runājam par dalīšanās ekonomiku, par circelāro ekonomiku, un jūs runājat par to, kā labi pārvaldīt uh, um, sadarbības starp valstīm un to, kas tiek iepirkts. Un tas ir ļoti interesanti pat, ja uh, šis uh, jautājums varbūt uh, nav īsti tradicionāls. Tribus kungs, jūs pareizi runājat par sankcijām, ne tikai komisijas uzliktajām sankcijām, jo komisija var pieņemt uh, sankcijas, bet grūtāk ir tās piemērot. Uh, bet ir arī tribunāli, valsts iepirkumu jomā. Un uh, arī tādējādi var uzlikt sankcijas. Un tie, kuriem ir jālēmj uh, eh, iepirkuma tirgu, arī gadās pieņemt uh, um, sliktus lēmumus, un uh, tiešām ir jānovērš, lai šādā svarīgā jomā netiktu pieņemti uh, slikti lēmumi. Uh, Tas ir ļoti svarīgi. Un tagad es piedāvāju uzreiz pāriet, pāriet pie otrās diskusijas, un tur ir runa par šo aizsardzības sūtījumu direktīvu. Mums ir ielūgti divi eksperti, kas uzstāsies šo pēcpusdienu. Sāksim ar uh, um, Tierī Karlie kungu, kurš ir direktora vietnieks starptautisko uh, un tehnoloģisko lietu direktorātā. Uh, tā ir um, vieta Francijā, tātad institūcija Francijā, kur tiek veidot aizsardzības politika, un uzstāsies arī Spencers Šilvers, kurš ir um, eksporta kontrolas politikas uh, vadītājs Rolls Royce. Lūdzu, Kariekungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es centīšos no Francijas puses eh, veikt tādu pirmo izvērtējumu attiecībā uz to, kā mēs piemērojam aizsardzības sūtījumu direktīvu un kā mēs strādājam šobrīd ar citām dalību valstīm un arī ar komisiju, kā jau tas tika uzsvērts. Un uh, runāšu arī par to, kā labāk varētu izmantot šīs direktīvas instrumentus un kā mēs varētu turpināt uh, to aizvien labāk ieviest un panākt labāku harmonizāciju dalībvalstu starpā. Hello. Tātad. No paša sākuma Francijā mēs uh, uzskatījām, ka šī direktīva tiešām ir viens no galvenajiem uh, tekstiem, kura uzdevums ir panākt labāku konsolidāciju aizsardzības jomā Eiropas uh, rūpniecībā, lai to padarītu konkurētspējīgāku, jo šeit ir runa par to, ka ir jāatvieglo aizsardzības sūtījumi uh, savienības ietveros un izmantot mūsu aizsardzības uh, nozars piegādes ķēdes, kas kļūst aizvien starptautiskāks. Un tādējādi uh, varam arī atcelt virkni barjeru, kas pastāvēja līdz 2009. gadam un kas patiesībā uh, smagi ietekmēja negatīvi mūsu ražotājus, bija dažādas normatīvas uh, un arī administratīvas barjeras, kas neļāva piegādāt bieži vien sūtījumus uh, citu dalībvalstu klientiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Uh, lai uh, mēs turpinātu attīstāt mūsu nozari, uh, lai šīs barjeras tiktu atceltas. Tātad šī direktīva par uh, kopienas iekšējo aizsardzības sūtījumu nodošanu paredz uzlabot situāciju. Un Francijā mēs izdarījām divas lietas. Pirmkārt, mēs pilnībā ieviesām šo direktīvu 2012. gadā, jo, uh, protams, tā bija jātransponē mūsu nacionālajā likumdošanā, un mēs arī uh, tajā pašā laikā to izmantojām, lai reformētu mūsu uh, ieroču eksporta kontrolas sistēmu nacionālā līmenī. Tas mums nebija jādara obligāti vienlaicīgi, bet mums šķita, ka uh, galu galā uh, varam visu darīt vienlaicīgi, un tāpēc arī īstenojām mūsu sistēmas pamatīgu reformu. Pirms tam attiecībā uz kaujas materiālu uh, bija iepriekšējais piekrišanas uh, procedūra un eksporta atļaujas procedūra, un mēs to vienkāršojām un izveidojām vienotās licences procedūru, kas mūsu ražotājiem ļauj saņemt atļauju vienkāršotā veidā, administratīvā veidā. Tā pašā laikā mēs arī izdevām uh, apmēram desmit uh, vispārējās licences un uh, desmit ražotāji no 48 uh, eh, arī ieguva licences. Mēs atgādināsim, ka certifikācija ir instruments, kas ļauj um, īstenot dzīvē uh, šos noteikumus un uh, vienkāršot šo so sistēmu, jo tad katru reizi nav vajadzīga atļauja. Uh, vienkārši, ja šis ražotājs ir licencēts, tad kādam apakšuzņēmējam, piemēram, kas ir citā dalība valstī, uh, Viņam ir vienkārši jāreģistrējas valstī, kur viņš ir, lai pēc tam varētu eksportēt bez ierobežojumiem ar šo vispārējo licenci certificētam uzņēmumam. Tātad, kā jau tika teikts, bet tas, ko mēs konstatējam tagad pēc zinām laika, kopš direktīva ir ieviesta, ka rezultāti ir dažādi. Mums, kā dalībvalstīm, arī ir sava daļa atbildības, un mēs to apzināmies. Patiecībā eh, secinājumi, ko var izdarīt, ir sekojoši. Direktīva mums dod visus instrumentus, kas mums ir nepieciešami. Tie ir ļoti spēcīgi, bet šobrīd tie ir pamāz izmantoti, jo mums vēl trūkst harmonizācijas starp dalībvalstīm. Un eh, Tas ir arī vienkārši izskaidrojums, jo, eh, jo ļoti daudzas eh, valsts varbūt vēl nav pietiekami ātri varējuši ieviest šo direktīvu un transponēt to savā uh, likumdošanā. Līdz ar to arī ir šīs uh, problēmas. Līdz ar to arī esam tikai ceļa pusē. Uh, Un ko mēs mēģinājām darīt, mēs mēģinājām strādāt ar tām valstīm, kas ir ietvarā, apvienotā karalista, Spānija, Itālija, Vācija, uh, un ar tām mēs centīsimies strādāt kopā ar komisiju un 22 pārējām dalību valstīm, un tā ir metode, kas tīri labi darbojas. Tātad mēs to darām šajā pirmajā posmā, 2015. gada janvārī, kā jau komisijas pārstāv norādīja, viena no pirmajām lietām, uh, um, bija stiprināt, uh, pastiprināt lietot šo vispārējo licenci. Un uh, šajā uh, kontekstā esam izteikuši virkni priekšlikumu. Uh, ja, piemēram, armija ir uh, iepircējs, uh, tad varētu būt tāda vispāra licence, un ja ir certificētie uzņēmumi, jo mēs redzam, ka šie certificētie uzņēmumi uh, Šīs licences ir viens no svarīgākajiem instrumentiem direktīvā, un mēs uzskatām, ka jāturpina apmainīties viedokļiem um, dalībās starpā, lai um, gūtu uzticību, lai harmonizētu mūsu saraksts, un būtu jāpadara pievilcīgāki arī citi instrumenti, kā šī vispārējā licence un certifikācija. Un pēdējais elements, atvainojiet, ja tas būs pārāk, uh, pārāk tehnisks varbūt, uh, Mūsu ražotājiem ir nepieciešama metode, kas viņiem uh, ļauj šīs militārās preces labāk klasificēt. Piemēram, ja es ražoju aprīkojumu, tad uh, vai tas ir piemērots uh, militāram lietojumam, vai to var arī piemērot. Um, un tā arī strādā ASV, un tāpēc mums šķita, ka jāstrādā vairāk pie šī specially designed for military use, jeb īpaši izstrādāts militāram pielietojumam. Uh, šī marķējuma. Un mēs turpinām ar uh, komisiju un 22 dalībvalstīm šo analīzu. Komisija uh, ir paveikusi ļoti būtisku darbu, lai vadītu šo analīzi. Tā ir organizējusi deviņus seminārus kopš pagājušā gada janvāra, un mēs augstu vērtējam šo darbu, un tas ir tas pirmais posms, uh, kas ir devis arī labus rezultātus, tas ir ļāvis harmonizēt uh, materiāla sārakstu, kas ir kopīgs visām dalībvalstīm. Tas bija tas, kas mums pietrūka, lai būtu um, divas vispārīgās licences, proti armijas, iebruņotie spēki un uh, šie certificētie uzņēmumi. Tātad pie tā mums ir arī jāturpina strādāt un um, Arī eh, citas dalībvalsts ir izteikušas priekšlikums, un tagad mēs eh, strādājam pie tā. Un eh, mēs strādājam pie tā, lai varētu arī eksportēt ārpus Eiropas Savienības, jo nepietiek jau ar aprits veicināšanu Eiropas Savienības ietveros, ir jāpanāk arī tas, lai varam eksportēt uz trešajām valstīm. Un arī šeit ir būtiskas atšķirības. Uh, runājot par praksi dažādos eh, dalībvalstīs. Un tur mēs sadarbojamies ar eh, komisiju un dalībvalstīm. Tagad mums ir šis pirmais pamats, šīs saraksts ar kopīgo uh, Um, materiālu produktiem, uh, certificētiem uzņēmumiem un uh, bruņotiem spēkiem. Tad mēs strādājam arī pie eksporta un mēs uh, sākam sastādīt tādu balto sarakstu ar uzticamajām valstīm ārpus Eiropas Savienības, uz kurām tad varētu eksportēt visus šos produktus, kas atbilst vispārējai licencei un mēs turpināsim strādāt pie šīs koncepcijas, īpaši izstrādāts militāram lietojumam, lai to varētu pilnībā piemērot mūsu ražotāji, un tur mums ir ļoti interesants diskusijas bijušas ar ASV, jo reformējot eksporta kontrolas sistēmu, viņi arī rīkojās līdzīgi. Uh, Viss, ko ASV dara, lai reformētu savu sistēmu, protams, arī ir, lai uzlabotu savas uh, eh, nozars konkurētspēju. Un pēdējais jautājums, pie kā mēs strādājam, ir uzlabot certifikācijas eh, pievilcīgumu mūsu uzņēmumiem. Eh, daudzi uzņēmumi, kā jau to komisija norādīja, joprojām uzskata, ka certifikācijas process ir pārāk dārgs, ilgs, ar pārāk lielu administratīvo uh, ieguldījumu, salīdzinot ar ieguvumiem, un tāpēc mums tur ir jārod risinājumi. Noslēgumā. Jūs redzat, ka ja mēs uzskatām, ka direktīvas dotie uh, instrumenti ir ļoti piemēroti, lai atceltu uh, barjeras uh, Eiropas ietveros, ņemot vērā, kāda mums ir pieredze ar aizsardzības produktiem. Uh, Eiropas Savienībā, kas vēl trūkst, ir pilnīga harmonizācija dalībvalstu starpā un labāka šo instrumentu izmantošana. Jūs redzat, ka būtisks progress ir panākts pēdējos gados, vēl šis tas tomēr ir arī jāizdara, diezgan daudz jāizdara, bet mēs uzskatām, ka tad, kad tas būs izdarīts, tad mēs beidzot varēsim gūt visus ieguvumus, ko sniedz šī uh, aizsardzības preču sūtījuma direktīva. Un um, komisijas um, veiktais darbs, izstrādājot rīcības plānu, ļaus arī uh, izmantot visu šīs direktīvas uh, pozitīvos efektus. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies, uh, Karie kungs! Es gribu teikt, uh, ka Nākamais runātājs eh, varbūt arī sniegs zināmu atbildi uz to, ko jūs teicāt, eh, ka uzņēmumi nav pārāk aktīvi izmantojot šo direktīvu, un Rolls-Royce ir diezgan liels uzņēmums. Varbūt jūs eh, varēsiet arī par to izteikties. Tātad tagad vārds Spenceram Šilvers kungam. Thank you and good afternoon. I'm represent... Sveicināti, es pārstāvu mm, kosmonautikas un aizsardzības uh, nozari šodien. I'd like to look at four areas. Implement... Es gribētu runāt par īstenošanu, uh, attīstību un uh, ko tad vēl ir iespējams uzlabot. Ja runājam par īstenošanu, es domāju, būtu patiešām nu, attaisnot teikt, ka progress ir bijis visai gaus, tam ir vairāk iemesli. Jāsaka, ka pirms direktīvas stāšanās spēkā notika atsevišķi transferi un katram atsevišķām transferam, tirzniecības procesam tātad tika uh, izrakstīta atsevišķa atļauja un nebija iespējami tādi vairāki uh, transferi. Uh, Un jāsaka, ka, protams, ir arī tagad grūtāk strādāt tādā centralizētākā kontekstā. Un vietējā līmenī mēs esam redzējuši, ka arī šī īstenošana, direktīva īstenošana nenotiek pietiekami augst, labi. Ir eh, dalība valstis, kurās ir tikai nu, tādas vispārīgas vadlīnijas, cits ir eh, publicējušas detalizētākas vadlīnijas, eh, un tās ir mēģinājušas arī vienoties dialogā ar nozari. Tika domāts, ka šī direktīva varēs radīt vairāk pašpaļāvības nozarei kā tādai, un ir arī tādas reeksportēšanas Eh, normas, kas garantē to, ka, ja, piemēram, tiek iepirkti eh, šie produkti saskaņā ar vispārīgo eh, atļauju, vispārīgo licenci, tad nevajag atsevišķu licenci. Ir iespējams arī kombinēt dažādas programmas. Daudzas dalību valstis uh, sas, saprot, ka tām ir arī dažādas izvērtēšanas procedūras jāizteno. Uh, Un tāpat mēs uzskatām, ka viens no galvenajiem uh, klupšanas akmeņiem ir bijis tas, ka nav īsti saprotams un izsakojams, kā uh, var iegādāties šīs atļaujas citās dalību valstīs. Ja mēs runājam par transfēra atļaujām, uh, komisija piedāvā izveidot datu bāzi, bet, protams, ja dalību valsts šo informāciju piedāvā, tā ir pieejama, bet ja nē, nē tā tad tā ir nepilnīga datu bāze. <coughs> Un mums tāpat arī jārunā par uh, dažādiem mārketinga pasākumiem. Šķiet vienu attālus atpakaļ vēl vajag. Ja mēs runājam par vājajām lietām, gribēju šeit runāt par četrām jomām. Pirmām kārtām transfēri Eiropas Savienībā tagad norisinās, bet ja mēs runājam par nozares interesēm, mums ir jāraugās tālāk par savām robežām un jāsaprot, kā šis transfēra režīms uh, norisināsies un izskatīsies plašākā kontekstā. Tādēļ transfer, transfēra kontrolas sistēmām ir jābūt uh, vietā. Uh, līdzekļu šīm atļauju izsniegšanas sistēmām, un dalību valstīm vajadzētu sadarboties cieši gan ar komisiju, gan parlamentu, lai varētu garantēt, ka attiecīgajās kompetences jomās, ņemot vērā arī eksporta kontrolas sistēmu, uh, šī sistēma būtu aptveroša un pietiekam solīda, ņemot vērā starptautiskās saistības un pienākumus. Uh, Un, protams, šī sistēma ir uh, jāizmanto tā, lai tā būtu pēc iespējas efektīvāk. Otrām kārtām mēs uzskatām, ka dažas dalību valstis joprojām ievieš pārāk stingras reeksportēšanas ierobežojumus, ņemot vērā arī atsevišķas detaļas. Trešām kārtām eh, certifikācija process ir bijis liels sloks gan iestādēm, gan uzņēmumiem, un ir grūti bijis eh, arī izvērtēt, vai uzņēmumi ir pielāgojušies visiem standartiem, un arī izvērtēšanas procesi dalībvalstīs ir atšķirīgi un nav bijis arī pārāk daudz stimulu, lai eh, šī certifikācija patiešām norisinātos, un ja citas dalībvalsts vairāk izmanto vispārīgo licenci, tad tās arī negrib tāds atsevišķs ieviest. Ja mēs runājam arī par dalību valstu individuālo globālo licenšu pieprasījumu, un ja ir grūti šo licenci iegūt, tad ir, protams, arī uh, grūti domāt par šādu licenšu meklēšanu trešajās valstīs. Ir arī uzņēmumi, kas savus produktus pārdod vairākās dalību valstīs, bet jāsaka, ka ceturtām kārtām dalību valstu interpretācija ir atšķirīga un ņemot vērā to, ka trūkst konsensusa, piemēram, ko nozīmē tādi produkti, kas ir īpaši ražoti militārajai izmantošanai. Ir arī bijuši tādi iepriecinoši attīstības rādītāji. Dalība valstis vairs nav pilnībā atkarīgas no šīm individuālajām licencēm, lai varētu pieļaut transferu Eiropas Savienības robežās. Un tādā veidā arī nozarei ir mazāks šis sloks un resursus var arī pārvietot. Ja mēs runājam par globālajām uh, licencēm, uh, tad ir iespējams arī veikt vairāk kolektīvu pārunu un ņemot vērā arī tā sauktos jūtīgās uh, aizsardzības preces un varētu runāt arī par licencēšanas režīmu divu veidu precēm, uz kurām attiektos arī atšķirīgi transferu veidi. Jādomā arī par labāku eksporta kontroli un, protams, nozarei arī ir jāveido tādas kontrolas, kas ir atbilstošas un pietiekami labi īstenojamas. Ir jābūt labam dialogam ar nozari un um, valdībām ir jāgarantē, lai visi priekšraksti tiktu pareizi interpretēti. Nu, varbūt tagad, uh, ko būtu iespējams uzlabot pirmām kārtām. Nozare uzskata, ka transfēriem Eiropas Savienībā nevajadzētu tikt pakļautiem neizdevīgākiem noteikumiem nekā, piemēram, eksportam uz ASV, kas uh, bieži vien ir pakļauts ļoti stingriem noteikumiem, bet vajadzētu garantēt, lai mūsu industrija uh, neti, neciestu ņemot vērā ASV notiekošo kontroli reformēšanas procesu. Otrām kārtām vajadzētu runāt par šo terminu specially design, tātad īpaši veidots, un ir jābūt vienotai interpretācijai dalību valstī. Eksporta kontrols reformas pakotne, pie kuras tagad tiek strādāts ASV, nozīmē, ka daudzas sastāvdaļas šajās precēs īstenībā nav nepieciešams uh, licencēt, jo uz tām neatiec šis termins uh, specially designed. Līdz ar to uh, šis Vienotas interpretācijas trūkums noved arī pie atšķirīgām definīcijām dalību valstu iestādēs. Tādēļ ir jāvienojas par vienotu interpretāciju šim eh, formulējumam. Ja tas nebūs iespējams, tad dalību valstīm vajadzētu vienoties par kopīgu ES definīciju, kas būtu vismaz savietojama ar ASV definīciju. Mēs arī uh, Vēlamies, lai šīs vispārējās transferu licences tiktu harmonizētas un lai būtu tās vienkāršāk izmantot. Un vajadzētu arī garantēt eh, joprojām arī šīm pracēm brīvas pārvietošanās iespējas. Ja mēs runājam par, piemēram, gaisa spēkiem dalību valstīs, kas izmanto šīs preces un citiem. Un e, vajadzētu parūpēties, lai nebūtu eksporta ierobežojumu, ņemot vērā arī dažādas atsevišķās sastāvdaļas, ko eksportē un e, šīs certificētās kompānijas uzņēmumi. Mēs uzskatām, ka šie uzņēmumi, kas ir e, saņēmuši atļaujas, uh, nevienmēr savu darbu var veikt pēc iespējas labi, jo administratīvais sloks joprojām ir ļoti liels. Vajadzētu harmonizēt vismaz minimālos iekšējās atbilstības noteikumus uzņēmumos, kas savus produktus transferē Eiropas Savienības teritorijā. Mēs a, esam tā teikuši, jo uzskatām, ka aizsardzības preces ražojošiem uzņēmumiem vajadzētu būt juridiskai noteiktībai, jābūt eh, viegli interpretējamai likumdošanai, jo tas ir patiešām ļoti svarīgi. Paldies! Eh, Liels paldies, Šelvers kungs, jūsu priekšlikumi, manuprāt, ir ļoti skaidri strukturēti un ļoti skaidrs prasības jums ir. Un, uh, Es saprotu, ka jūs uh, izsakāties uh, Eiropas asociācijas, aizsardzības asociācijas ražotāju uh, vārdā. Un tagad Galpēlcas kundze, kur noteikti gribēs komentēt to, ko dzirdējām no mūsu ekspertiem. Lūdzu. Kas anam sēpēm? Paldies priekšsēdētēm. Gribētu teikt paldies arī prezentācija autoriem par patiešām interesanto izklāstu. Ļoti uzmanīgi klausījos. Jā, patiešām, ja mēs e, pieņemam e, pārnesumu direktīvu, mēs vēlamies e, optimizēt piegādes ķēdi. Mēģinot novērst birokrātiskās administratīvās slogus un eh, vēlamies eh, veidot vienādas spēles noteikumus visām dalībvalstīm. Neraugoties uz to lielumu un geogrāfisko atrašanās vietu. Tas ļoti svarīgs instruments, un mums ir jābūt spējīgiem lietot šo instrumentu, kā es dzirdēju no runātājiem ir arī jomas, kur vajadzētu noskaidrot, kā lietot vislabākai veidošos instrumentus. Un, protams, šeit ir iespējas uzlabot vairākas jomas. Gribētu uzsvērt arī certifikācijas un certificēto uzņēmumu nozīmi. Tā nav nekāda nejaušība, ka uzņēmumi divreiz padomās pirms ies eh, cauri šim certifikācijas procesam. To jau mēs dzirdējām. Jo nav īsti skaidrs, kādu labumu tas dos. Un ar kādiem sarežģījumiem jāsaskaras. Mums ir eh, jānoskaidro šis viss certifikācijas process. Šeit ir finanšu ierobežojumi, kas būs arī tuvākajā nākotnē ieguldījums zinātnē un attīstībā. Ne tieši šaurā izpratnē šajā jomā aizsardzības sektorā, bet arī plašākā nozīmē ikdienas dzīvē. Lai to panāktu, mums ir jānoskaidro vairāki punkti, kas tika pieminēti. Šie sensitīvie un nesensitīvie produkti, tā ir viena joma, vai varētu novilkt tādu robežķienu šiem, starp šīm abām grupām. Kā parlamenta deputāte es va, kā varu teikt, ka 28. dalību valstīs uh, vajadzētu ieviest šo direktīvu, bet uh, ir tomēr ļoti lielas uh, nesaskaņas un atšķirības starp uh, dalībvalstīm šīs direktīvas ieviešanā. Mums ir jārisina šī problēma. Mums vienmēr vajadzētu atcerēties un uh, pievērst uzmanību galveniem jautājumiem. Tik daudz nauda ir tērēta, lai veidotu Eiropas aizsardzības rūpniecību, un vajadzēja būt tā, ka tā ir konkurētspējīga ar ASV rūpniecību aizsardzības instrumentu ražotājiem. Mūsu pienākums un darbs ir eh, arī norobežot ļoti skaidrs definīcijas un skaidrs noteikumus. Vēlos teikt paldies visiem runātājiem. Izmantošu to kā munīciju nākamajā darbā. Merci beaucoup, Andrē. Liels paldies, Adriāš Švāps. Danka, paldies, priekšsēdētāji. Protams, es, man nav tās ekspertus zināšanas, kā mana iepriekšējā runātāja. Bet par abiem iepriekšējiem runātājiem gribēju uzdot jautājumu par prezentācijām. Protams, Somijas eh, aizsardzības ministrijas pārstāvis pareizi norādīja uz to, ka nevar vienkārši tā uzsvērt, ka nacionālo interešu pārlieku liela uzsvēršana galu galā var novest pēkšējā tirgus eh, aizkavēšanās. Bet eh, pēdējā uzstāšanās, kur uzstājās Rosrais pārstāvis e, parādīja, ka tomēr ir nacionālās valsts tirgus robežas, kas nav obligāti saistīts kaut kādām piekļuves robežām, kas būtu politiski vēlētas, bet uh, tas ir vienkārši tradīcijas dēļ, kas ir atsevišķi dalību valstī. Es šeit, piemēram, domāju par savu valsti Vāciju. Uh, Tā ir ļoti liela sarežģījumi, grūtības vispār eh, eksportēt eh, ieročus, militāro tehniku. Un ļoti daudzi labumi, kas, piemēram, ir Francijas eh, eksportētājiem, tas viss kļūst relatīvs, jo no Vācijas tiek iegādātas detaļas, bet par vācieši par katru atsevišķu detaļu uh, Eh, izvirza prasību, ka tas ir jābūt īpaši atļaujā, lai izmantotu šīs detaļas eh, trešajās valstīs, un līdz ar to šis tirgus tiek aplikts ar milzīgiem slogiem. Un uh, mans jautājums ir Francijas pārstāvim un uh, pēdējiem runātājiem, kā Rūpniecības pārstāvim, kas no vi jūsu viedokļa raukoties, kādi ir šķēršļi, kas būtu jānovērš Eiropas politiķiem? Ja tā, tie vēlas sasniegt, lai agrāk ļoti nacionāli orientētā rūpniecība, lai tās augs kopā Eiropā un lai sinerģijas efekti e Eiropas Savienībā rastos, un mēs labprāt tāds vēlētos. Merci. Paldies. Tātad uh, es atkal došu vārdu mūsu diviem viesiem, jo bija konkrēti jautājumi, kas tika uzdoti, un varu varbūt arī uzdot vēl vienu jautājumu, jo Šilvers kungs eh, gribētu vienotu eh, īpaši izstrādātā koncepcijas interpretāciju. Un eh, vai Francijā šis īpaši izstrādāts aizsardzības mērķiem, šis koncepts ir savietojams ar to, kas ir citās valstīs? Un arī atbildiet lūdzu uz kolēģi uzdotiem jautājumiem. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, varbūt atgriežoties pie, atšķir, pie dažādiem punktiem, kas tika pausti, kas attiecas uz šo konstatējumu, kas ir saistīts ar direktīvas uh, piemērošana, proti, ka instrumenti ir pieejami, bet tie netiek harmonizētā veidā izmantot visās dalību valstīs. Mēs pilnībā tam piekrītam, un kā jūs redzat, mēs cenšamies strādāt, lai panāktu progresu šajā kontekstā un lai definētu kopīgus sarakstus ar aprīkojumu un sarakstus ar valstīm, uz kurām var veikt eksportu. Un tas papildinātu šos direktīvas dotos instrumentus. Uh, Un kamēr nav šo kopīgo sārakstu, tad varbūt šie instrumenti, bet tie netiks piemērot. Un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam. Es domāju, ka jā, jau divu gadu laikā esam panākuši būtisku progresu šajā ceļā. Kas attiecas uz jautājumu par šķēršļiem, ar kuriem ir jācīnās, lai uh, stiprinātu Eiropas aizsardzības un bruņojumu tirgu, uh, Te gribētu teikt, ka es domāju, ka konsolidācijas jomā ražotāju vidū šo instrumentu izmantošana, kas ir saistīta ar eksporta licencēm, arī eh, rod savu pielietojumu, jo ir tomēr tādi piemēri, kad konsolidējas ražotāju grupas, pavisam nesen Francija un Vācija, operācija Kant, eh, starp Krasmafai un Ekstēru, Un uh, bija ļoti būtisks Francijas un arī Vācijas valsts atbalsts, lai veicinātu šo konsolidāciju, un tad jāraugās, kā tas uh, īstenosies, īstenojot uh, bruņojumu eksporta politikas. Un vēl viens piemērs, ko var nosaukt, ir raķešu ražošanas industrijas konsolidācijas starp apvienoto karalistu un Franciju, un tur mēs strādājam ar mūsu britu kolēģiem, lai uh, Uh, veidotu kopīgas uh, bruņojuma licences. Uh, tas ir tikai viens papildus veids, kā mēs varam izmantot direktīvas piedāvātos instrumentus. Mēs runājam par individuālajām licencēm, par vispārējām licencēm, bet ir arī tās augtās globālās licences, kas ir Vācijā daudz izmantots instruments, un patiesībā tas ļauj uh, definēt vasaru virkni preču, kuras var reeksportēt, jeb atkārtot eksportēt, vai nu sadarbības programmu ietvaros starp dažādām dalību valstīm Eiropas Savienībā, vai arī veicot industriālo konsolidāciju starp uzņēmiem Eiropā. Tas arī ir instruments, ko nevajag aizmirst. Par pēdējo jautājumu par šo īpaši izstrādāto marķējumu, jeb koncepciju. Uh, Priekšsādātāji, jūs jau par to runājāt, pie kā mēs strādājam, tas ir Eiropas uh, koncepts, Eiropas koncepcija, un tas balstās uz mūsu Vācijas kolēģu iniciatīvu, LOI iniciatīvu, lai strādātu pie uh, tā, ka uh, mūsu uzņēmumi varētu pie tā strādāt, kas ir līdzīgi arī tā kā ASV strādā, uh, Atsaucoties uz Šilvers kunga teikto, es nedomāju, ka šeit būs problēmas. Tā skaitā, lai diskutētu uh, par šiem jautājumiem kopā ar ASV, par to, kā no vienas puses var piemērot Eiropas Savienības koncepciju un no otras puses ASV koncepciju. Un tas ir tas, ko mēs konstatējam, veicot pirmos salīdzinājumus, proti, ka uh, Eh, pielietojums ir diezgan līdzīgs, bet mums vienkārši nav precīzi atbilstoši materiālu saraksti, militāro materiālu sarakstu, un varētu būt nedaudz arī atšķirības piemērojumā attiecībā atkarībā no atšķirībā no ASV, bet um, es domāju, ka Eiropas uh, nu, nozare arī grib šos noteikums ļoti vienkārši piemērot. Paldies! Thank you. I, I... Paldies! Es nedomāju, ka būtu liels atšķirības starp eh, mums par to, ko mēs domājam, eh, kur mums uzsākt strādāt, ko mēs vēlamies sasniegt. Eh, esmu pārliecināts par to. Gribētu sākt raugoties uz šķēršļiem. Ir skaidrs, kā mani, kā mans franču kolēģis tikko teica, ja jūs eh, raugāties uz eh, rūpniecības konsultāciju Eiropā un ja jūs eh, raugāties uz to, kādas ir sektori un uh, arī attiecībā uz lielumu starp dažādām dalībvalstīm, tad ja vajadzētu nodrošināt, ka mums būtu licences un uh, attiecībā uz uh, produktiem un lai tas viss būtu tā saskaņots. lai uzņēmumi strādātu, it kā tas būtu vienā darība valstī. Bet, protams, ir šķēršļi konsolidācijai, un tās mēs, protams, nevēlamies. Mēs raugāmies ļoti uzmanīgi šiem jautājumiem. Piemēram, MBDI starp sadarbības programmu starp apvienotu karalistu un Franciju. Un uh, esmu pārliecināts, ka darbs, kas tiek veikts šādiem valstīs, mēs raugāmies, kā uzlabot ieviešanu, raugāmies uz šiem sensitīviem, nesensitīviem jautājumiem un pagājušos gados ir izdarīts eh, liels darbs pie vairākiem jautājumiem. Par certifikācijas procesu gribētu pieskarties šim jautājumam. Būtu interesanti paraudzīties, kādā veidā šīs diskusijas virzās uz priekšu. Un eh, būtu interesanti uh, uzklausīt, eh, nu, dabūt tādu variantu, kas apmierinātu visus. Merci beaucoup. Je suis heureux de constater. Paldies. Eh, man ir prieks, ka varu konstatēt, ka dialogs pastāv un tas ir auglīgs starp dažādiem partneriem no dažādām pusēm eh, piegādes ķēdē. Un tagad nonākam pie trešās sadaļas mūsu uzklausīšanā par šiem jautājumiem, par aizsardzību. Un šeit došu vārdu kādam, kurš eh, interesēs par Eiropas dimensiju. Tā ir Tarjā Jākoklis kundze, kura Eiropas aizsardzības aģentūrā ir direktora vietniece par Eiropas sinerģijām un inovācijām un vada arī uh, Eiropas uh, industriālās stratēģijas un uh, politiku nodaļu. Un es domāju, ka uh, jūsu uzstāšanās varētu labi papildināt citu teikto, proti par to, kāda ietekme ir eh, iekšē tirgus regulējumam uz aizsardzības kapacitātēm. Lūdzu, jums vārds. Mr. Chair, thank you very much, and I would first... Priekšsādātāji, liels paldies. Vispirms gribētu izteikt savu pateicību par to, ka ielūdzētu uh, eh, mani uz eh, Eiros parlamentu šodien. Gribētu atgādināt, eh, kādēļ mums ir vajadzīga atklāta un mazāk sašķelta Eiropas uh, aizsardzības ierīču ražošanas tirgus, un uh, mums vajadzēja jāveido konkurētspējīgu nozari, un uh, tikai šādu iespēju uh, Eiropas tirgus ir izveidojis. Šim tirgum ir vairākas dimensijas. Pirmkārt, likuma dimensija. Tas ir direktīvas, kas noregulē iekšējo tirgu. Tas ir mūsu šodienas diskusija jautājums. Otrakārt, politiskā dimensija aizsardzības eh, iepirkuma tirgumu. Mums ir jāsaprot, ka iepirkuma noteikumi tas nav tikai komerciāls darījums, bet tur ir arī politiskas un strateģiskas implikācijas dalībvalstīm. valstīm Turklāt vēl arī piegādāšana drošība informācija ir arī izšķirošajā kontekstā. Protams, iepērkot nav vienalga, ko jūs pērkat, bet arī no kā jūs pērkat. Un uh, arī ir operacionāla dimensija. Šeit ir jānodrošina tādā veidā spējas, kas nodrošinātu Eiropas drošību un, un Eiropas pilsoņu drošību. Un uh, Tādēļ ir eh, tas arī būtiski iepirkumam un tirgum. Iekšē tirgus uh, ietekme, kas uh, vērtē arī to, kā tiek ieviesta šīs direktīvas. Un tur ir runa par ICT direktīvu un uh, iepirkuma direktīvu. Gribētu teikt, ka tā ir komisijas atbildība nodrošināt pilnīgu direktīvu ieviešanu un uh, novērtēt to funkcionēšanu un ietekmi. Kā mēs jau dzirdējām, ir sagatavoti ziņojumi 2016. gadā prezentēti šeit parlamentā. Un uh, tas viss, tam visam tiek sekos ar interesi. Gribētu pievērsties uh, vairākiem jautājumiem, par ko tiek diskutēts arī kopā ar dalībvalstīm attiecībā uz uh, iepirkuma direktīvu. Ar dalību valstu ekspertiem esam izvirzījuši vairākus elementus. Pirmkārt, iepirkumu skaits ir palielinājies pēc tam, kad uh, ir ieviesta direktīva, saistībā 2009. Uh, eh, gadu. Un šeit ir vērojams progress skaita ziņā. Protams, ka mums vajadzīgs to visu nodrošināt ilgākā perspektīvā, lai redzētu, kā ieviešana attīstās. Otrakārt, šeit ir izaicinājumi, ko izraisa noteikti noteikumi. Šeit ir eh, izaicinājums gan eh, likumsredzē pusēm, gan arī ražotājiem. Un jāraugās, kā risināt izaicinājumus, nodrošināt mērķus, kā nodrošinātu pārobežu tirgus piekļuvi, tīpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Komisija pārbauda šo jautājumu. Komisijas konsultīvā grupa tirgus piekļuvē mazajiem vidējiem uzņēmumiem un iepirkumiem mēs visu to novērojam. Pārobežu līkumi šajā ziņā ir detalizētāk jāanalizē situācija, lai saprastu, kāda iemesla tam ir. Un šai ziņā mēs arī gaidām komisijas ziņojumu, kas uh, ieviesies vairāk skaļāk šajā jautājumā. Kā jau profesora kungs teica, varbūt, ka ir pāragri vai negatavs viss vēl, lai izdarītu galīgos secinājumus. Un ir, būs vajadzīgi uh, desmit gadi, lai pilnībā tiktu ieviest šī direktīva. Uh, ir uh, sākotnējais vērtējums, uh, ietekmes vērtējums un uh, sadarbības vērtējums. Un galvenais rezultāts šajā pagaidu vērtējumā, kas sagatavots kopā dalību valstīm, ir šķiet, ka nav nekādu tiešu šķēršļu, kas aizkavētu dalību valstu sadarbību un kas izrietētu no direktīvas. Ja dalību valstis nekooperē, tad tam ir kaut kāds citiem, tas nav tieši saistīts ar direktīvu. Pāris vārdi arī par perspektīvām. Kā jau pieminēju, agrāk galvenā, galvenais mērķis uh, ir uh, direktīvai nodrošināt platformas un uh, lai nodrošinātu arī jaudas nodrošinātu, lai nodrošinātu drošību pilsoņiem. Ņemot vērā traģiskos notikumus Parīzē un Briselē, ir nepieciešamība veidot uh, tiesiskus instrumentus un izveidot tālāk papildu instruments, kas ir pieņemts 2009. gadā, un ir jābūt pietiekami elastīgiem, jābūt elastīgiem instrumentiem, kas būtu piemēroti šodienas pasaulē, kas ātri mainās, raugoties ilgtermiņā un uz potenciālajiem uzlabojumiem. Tas ir klasiskā direktīva un varētu būt kā tāda iedvesma un uh, kā strādāt tālāk un kā praktiskā ieviešana ir nepieciešama, lai uzlabotu līgumas liekšanas nosacījumus. Vēl viens uh, būtisks elements ICT direktīvas paketē. ICT direktīvas dalībvalstu ieviešana ir svarīga ne tikai izdevuma pusēm, aizsardzības ministrijām, bet arī citām ministrijām, piemēram, ekonomikas un ārlietu ministrijām. Tas nosaka arī lomu, kādu iestādes puses var spēlēt šo jautājumu risināšanā ir jānodrošina um, piekādas ķēde um, ICT direktīvas ietveros. Labākas pārobežu transfers var atstāt pozitīvu ietekmi uz uh, drošības uh, produktu piegādi Eiropā un uh, pārobežu līgumi var nodrošināt drošību līgumslēdzēju pusēm. Eiropas Savienības un komisijas līmenī komisija strādā pie rezultātu vērtējuma. Nevaros atkārtot. Ir skaidrs, kā atšķirības starp dalībvalstīm ICT direktīvas ieviešanā pastāv, jo nav izmantots pilnīgs potenciāls un ir svarīgi, lai šīs transferta, transferta licences nav pilnībā izmantotas, jo dalībvalstīm ir atšķirīgi nosacījumi šo licenču izmantošanā. Komisija pilnībā atbalsta pilnu ICT direktīvas ieviešanu. Mums ir pilnībā jāanalizē un jārisina šie jautājumi. Komisija ir uzsākus konsultācijas ar dalībvalstīm un vēlas eh, ieviest harmonizētu pieeju ieviešanā dalībvalstīs, tīpaši šīm vispārīgajām transferu licencēm. Kā jau teicu sākumā, nākamais stūrakmens būs eh, ieviešanas ziņojums, ko sagatavos eh, Eiropas komisija. Tad atbalsta gan komisijai, gan arī dalībvalstēm ir pilnībā jāņem vērā lomas un atbildības līmeņa. Paldies. Tas bija mans īsais ievads par šo jautājumu. Madam, uh, avez... Paldies. Es nezinu, vai jūs izteicāties īsi, jūs runājāt ātri, bet es ceru, ka visi saprat, ko jūs teicāt. Es piedāvāju Gāpēlcas kundzei uh, jums atbildēt un varbūt arī vienlaikus uh, izteikt savus vispārējās piezīmes, jo mēs jau tuvojamies mūsu uzklausīšanas beigām par šo jautājumu, un tāpēc uh, lūdzu jums vārds. Jūs varētu izteikties par uh, visu šo pēcpusdienas tematu. Paldies! Kas varam siepen? Um... Jā, paldies priekšsēdētājs. Tīmējāt uz utūšo panēlu tīmējāt tieši. Jā, gribētu teikt paldies uh, trešā diskusiju fóruma dalībniecei, referentē. Protams, kā publikais iep iepirkums ir joma, ko mums ļoti skaidri vajadzētu noregulēt. Tas ir būtiski. Ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem, skaidriem kritērijiem, lai radītu vienādus spēles noteikumus uh, iesaistēm pusēm. Pirms izdarīt secinājumus, gribētu uzdot jautājumu. Šī direktīva aptver specifiskus pasākumus publiskajām iepirkumam un iestādēm, kas tos izsludina. Un dalību valstis eh, piemēro šos noteikumus pat tad, ja ir kopīgi, kopīgs publisks iepirkums. Gribētu teikt, ka tas ir būtisks punkts direktīvā, jo tas tiek eh, piemērots eh, aizsardzības aģentūras jautājumus. Es piekrītu, ka dalībvalstīm vajadzētu darīt eh, visu iespējamo, lai vislabākajā veidā izmantotu mēroga ekonomiku un patiešām izmantotu kopīgu iepirkšanas spēku. Šeit mans jautājums. Iepriekšējos gados Vai ir šādi? Tad 25 gadiem, kad ir noticis šāds eh, kopīgs iepirkšanas procesi? Uh, vous avez posé une question pour laquelle... Tātad jūs uzdevāt jautājumu, un jūs, eh, es saprotu, vēlētos arī dzirdēt atbildi, jo tas ir ļoti labi. Es došu vārdu komisijai. Šimans kundze devās prom, viņai bija, nu, vēl cita pienākuma šovakar. Varbūt kāds cits varētu izteikties viņas vietā. Varbūt atbildot uz pēdējo jautājumu, ko uzdeva Gaļpēļces kundze, nu varbūt jūs varētu sākt ar pēdējo Gaļpēļces kundzes jautājumu. Thank you very much. Uh, my name is Alvidas Tančikas. I'm... Paldies, esmu Ādrigas Tandigas no. Uh, strādāju nodaļā, kas tieši nodarbojas ar šiem valsts iepirkumu jautājumiem aizsardzības jomā. Jāsaka, ka mums ir tikai daži piemēri šajā kontekstā. Uh, Vairākas valstis ir eh, nopirkušas kopīgi eh, šādus aizsardzības eh, aprīkojums. Jāsaka, ka nu, tāds milzīgs progress šajā tirgu nav vērojams, bet mēs veicam izvērtējumu, cenšamies apkopot datus, bet nu, nav daudz tādu hrestomātisku, kopīgu piemēru tam, kā šī direktīva tiek izmantota, nu, teiksim, kooperējoties dalību valstīm. Tās cenšas gan ražot, eh, izstrādāt eh, produktus kopīgiem spēkiem. Mums te ir daži piemēri. Pirms dažiem gadiem eh, šādi projekti tika izstrādāti, bet, ja mēs runājam par direktīva, nu tā joprojām ir tā teikt neitrāla. Nesam redzējuši, ka tā būtu tāda milzīga spiedoga atstājusi uz sadarbību šajā jomā. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Gribētu patiešām pateikties mūsu pieciem ekspertiem, kuri ieradās pie mums no dažādām Eiropas vietām, lai runātu par šiem jautājumiem. Vai ir kāds no jums, vai varbūt pat divi, kur gribētu pusminūtē kaut ko vēl pateikt? Katrā ziņā man ir laiks vēl jau, ko jums dot, bet ja jums nav obligāti jārunā, tad eh, neizsakieties. Bet varbūt ir kaut kas, eh, ko jūs pilnīgi noteikti gribat pateikt eh, šīs diskusijas ietvaros. Var, varu jums dot vārdu, tikai celiet roku un došu jums vārdu. Labi, jūs esat eh, ļoti disciplinēti, neviens negrib izteikties, ļoti labi. Tātad ļaujiet man jums vēlreiz pateikties. Eh, es tagad neizteikšu nekādus lielus secinājumus, es vienkārši izteikšu dažas eh, pārdomas un varbūt dažas vispārīgas piezīmes. Uh, Mēs redzam un esam redzējuši arī, ka iekšējais tirgus, vienotais tirgus un aizsardzības prasības ir divas lietas, kas nav tik vienkārši savienojamas. Un tā pašā laikā es domāju, ka mums visiem ir pārliecība, ka ir pie tā jānonāk un ka nav arī tāda uh, neiespējamība to sasniegt. Ir problēmas varbūt, uh, bet es nedomāju, ka ir tādas fundamentālas barjeras, ko nevarētu nojaukt. Mēs esam procesā, kas uh, ir kā ceļš, kas ir uzsākts, un šis ceļš uh, ir uh, ļoti būtisks. Un gribētu jums arī teikt, uh, ka ir viena lieta, kas man nepatīk, kad uh, tiek runāts par uh, Eh, vienoto tirgu. Tad, kad tiek runāts par tirgus pabeigšanu, man šķiet, ka šis vienotais tirgus nekad nebūs pabeigts. Vienmēr ir jāprogresē eh, šajā vienotā tirgus attīstībā. Un tā ir tāda, tas ir tāds mīts, ka varētu pabeigt vienoto tirgu. Un šis ir vēl viens piemērs, kas eh, parāda, kādus kalnus mēs pārvarām, uh, lai uh, panāktu vēl labāku vienotā tirgus darbnī, darbību un ie, integrēt šeit aizsardzību, tas būs milzīgs uzdevums. Un uh, ir uh, jāpanāk progress šajā uh, ceļā, kas iet pret kalnu, ja tā var teikt. Un ar šo uzklausīšanu, es domāju, mēs uh, sapratām, ka, protams, viss uh, neizdosies tik pilnīgi un ātri, kā varbūt cerējām, uh, un to arī redzam komisijas izvērtējuma ziņojumā, kas droši vien parādīsies turpmākajās nedēļās, um, bet es domāju, ka ir progress. Un uh, uh tika uzsvērts arī tas, ka šim tirgam ir vajadzīgs risinājums, kas tam ir piemērots, kas uh, ļauj uh, adaptēt uh, Uh, šo te, uh, šos noteikumus, kas ir vienotajā tirgu aizsardzības jomai, bet nepārkāpjot vienotā tirgus noteikumus, jo mums ir uh, jāievēro vispārējie noteikumi, kas ir spēkā vienotajā tirgu. Otrs novērojums, um, ja runā par aizsardzības noteikumiem, tad uh, Tās ir lietas, kas ir ļoti būtiskas katrai dalībvalstī, ne tikai vēsturiski un geogrāfiski, tās ir būtiskas dalībvalstīm. Tas ir arī ļoti svarīgs uh, aspekts, arī runājot par valsts eh, lielumu. Piemēram, uh, Eiropas Savienībā ir valstis, kurās ir senas tradīcijas, uh, īstenot savu aizsardzību, uh, pašiem ražojot aizsardzības preces, kurās ir ļoti spēcīga šī nozara un savukārt citās tās tā galīgi nav. Un mums ir kaut kā jāsalāgo šīs atšķirīgās situācijas un arī geogrāfija, kas ir atšķirīga. Un tas attiec uz visiem jautājumiem, kas skar Eiropu un vienoto tirgu, bet jo īpaši tas attiec uz aizsardzību. Un tā ir arī tāda ļoti svarīga politiska misija uh, nodrošināt valsts aizsardzību. Daži no jums uh, runāja par liecinējo situāciju. Mēs redzam, kā aizsardzības koncepcija uh, parādās ne tikai kā ārēja dimensija, bet pierā, parādās arī iekšējās aizsardzības dimensija, runājot par terorismu, par uh, nesenajiem notikumiem, kas notika dažās galvaspilsētās un uh, kas skar arī Eiropas institūcijas. Un ir jāstrādā pie iekšējās aizsardzības un drošības. Un, uh, varbūt, ka tur pat vēl vairāk ir nepieciešama aizsardzība un sadarbība, jo te tie ir um, ienaidnieki, kas mums ir kopīgi, jo viņi pārvietojas mierīgi Eiropas ietveros, kuri ir elastīgi, uh, un, un tāpēc mums ir attiecīgi jācīnās pret to. Un attiecībā uz uh, aizsardzības sadarbību Eiropas iekšnienē. Uh, šie jautājumi ir ļoti svarīgi arī aizsardzības tirgus kontekstā, un tas prasa arī uh, drošības spēku un aizsardzības spēku sadarbību arī preču un aprīkojuma ziņā. Šis noteikti ir jautājums, eh, kurā ir būs vajadzīgs laiks, un šis eh, adaptācijas laiks eh, ir jāatļauj, un tā būs viena no lietām, par ko komiteja un parlaments arī runās vēl pēc tam, kad komisija nāks klajā ar savu atziņumu. Un uh, ir nepieciešams laiks šādam sarežģītam procesam, bet nekādā ziņā nevajag pazaudēt no acīm ne mērķus, ko vēlamies sasniegt, ne arī e, to, ko vēlamies sasniegt, kādu tirgu vēlamies veidot, e, kā to esam noteikuši. Paldies jums visiem! Mūsu uzklausīšanas laiks par aizsardzību ir beidzies un Vai Gālspēlts skundze, jūs gribētu vēl kaut ko teikt noslēgumā? Un varbūt arī gribētu vēlreiz pateikties mūsu viesiem, un pēc tam uzreiz var pateikt, ka pēc tam, kad jūs būsiet pateikusi pēdējos vārdus, mums piecos sāksies, piecos sāksies uh, uzklausīšana par Schengens jautājumiem, un katrā ziņā es jums piedāvāju pēc Gāles Beltas skundzes izteikumiem mēs varētu pat ņemt nelielu pārtraukumu un sagaidīt piecus pēcpusdienā. Kur, uh... Jā, paldies priekšsēdētāji. Eneko, uh... Eh, Jūs uh, tik uh, izcili izteicāt šīs sanāksmes būtisko vēstījumu. Nevēlos to visu atkārtot. Sisnieks, paldies par to. Varbūt, ka tikai citiem vārdiem varētu to pateikt. Uh, Kas, ko atliek teikt? Sisnieks paldies referentiem par uh, būtiskajiem izklāstiem, jautājumiem, ieteikumiem. Es jau izteicos, nevēlos atkārtot teikto pēc katra diskusiju fóruma. Tikai tādi vispārīgi komentāri, ja atļausiet man. Pirmkārt, es domāju, ka mēs droši varam teikt, ka esam spēruši pareizos soļus pareizajā virzienā, bet tomēr pastāv liels atšķirības starp dalību valstīm, kā tās risina jautājums mums vajadzētu harmonizēt un pātrināt pr sasniegto progresu. Otrkārt, Eiropas aizsardzības uh, iekārtu tirgus Par to mums ir eh, jāturpina analizēt eh, kapacitāti šajos tirgos, un eh, šī analīze ir jābūt par pamatām jauniem priekšlikumiem. Mēs nedrīkstam arī pārsteigties un pārlieku noregulēt visu. Tas patiešām ir ļoti unikāls tirgus, tāds atsevišķs tirgus, un nevajadzētu to sašķelt. Komisija ir uh, ieviesus pasākumus, lai samazinātu fragmentāciju, bet, kā priekšsēdētājs jau ļoti pareizi pateica, mums vēl ir ļoti garš ceļš jāiet, lai sasniegtu integrētu Eiropas aizsardzības tirku. Gribētu uzsvērt dažas jomas vai punktus kas ir eh, direktīvas tvēruma individuālie līkumi, kooperācija programmas, fondi un īpaši izņēmumi, kas var sakropļot eh, konkurence iekšējā tirgū. Mums vajadzētu ļoti domāt par to, ko varam darīt eh, nākotnē, lai veidot patiesu Eiropas kopīgu aizsardzības tirgu ir labāka. Tas viss jāveido pilnībā apzinos, kā situācija nu ir, kāda tagad ir. Ir šeit uh, eh, ierobežots manevri iespējas panākt uh, izmaiņas aizsardzības sektorā. Tam ir vairāki iemesli, daži ir vairāk pamatot nekā citi, un mums tāpat arī varam redzēt, ka Eiropas valdības dalībvalstīs valstīs labprāt dot priekšroku savām uh, aizsardzības ražotājiem, cik vien iespējams, un uh, eh, dalību valstis uh, nevēlas ievies šo kopīgo aizsardzības uh, tirgu, un šeit tādēļ jāizmanto sinerģijas iespējas. Tieši tādēļ mums vajadzētu mēģināt būt ambiciozākiem tajos soļos, kurus uh, speram, ieskatot arī Eiropas uh, aizsardzības aģentūru, kas arī varētu būt ambiciozāka, kā arī šo masu li lielā mēroga ekonomiku. Publiskais iepirkums ir arī kā instruments mums pieejams. Tā kā varam veidot vēl instrumentus, šeit ir dažādas iespējas, bet, kā jau teicu, mums uzmanīgi jāanalizē Eiropas tirgus un iespējas, kādas uh, mums ir noteiktas. Uh, Sirsnieks paldies, gribētu teikt paldies visiem runātājiem, kas piedalījās. Ļoti auglīga diskusija un uh, strādāsim nākotnē. Paldies! Bien, uh, il doit être 17. Labi, uh, ir 5 un 1 minūte pēcpusdienā un varam laicīgi sākt šīs pēcpusdienas otro daļu, kas arī būs ļoti būtiska. IMCO komiteja ir uh, pasūtījusi pētījumu par uh, to, lai tiktu izmērīta, uh, cik liela cena būtu Schengens iznīcināšanai. Daudz no mums ar eh, skumjām konstatē, ka atkal tiek ieviestas robežu kontroles, cerams, ka tas ir tikai uz laiku, jo tas ir Eiropas Savienības iekšienē, Schengens zonā. Un eh, varbūt, ka tā ir daļa Eiropas eh, struktūras, kas šeit ir apdraudēta. Uh, bet mēs šeit neesam vispārīgās parlamenta debatēs, mēs esam IMCO uh, iekšē tirgus komitejā un uh, tāpēc pilnīgi pamatot varam uzdot jautājumu, ja tas, uh, nu jā, mēs jau nezinām, ka tas, mēs jau zinām, ka tas var tikai kaitēt iekšējiem tirgum, bet cik lielā mērā tas ir jautājums. Un tas ir papildinājums pētījumam, kuru pasūtīja Lībe komiteja par uh, Eh, vairāk juridiskiem un citiem aspektiem, kas ir saistīti ar brīvu personu pārvietošanos. Mēs galvenokārt esam ieinteresēti preču un pakalpojumu kustībā un kā tas var to ietekmēt. Tātad mēs eh, drīz tūlīt uzklausīsim eh, pētījuma rezultātus un mēs ar kolēģiem tad varēsim tos komentēt un uzdot jautājumus. Un šī pētījuma galīgā versija būs pieejama tikai uh, pēc tam, kad tiks pabeigts uh, izvērtēšanas process uh, šim darbam. Tātad, ja pareizi saprotu, un tas ir loģiski, ir um, trīs scenāriji, kas šeit ir apskatīti, runājot par Schengens iznīcināšanas izmaksām, uh, Un uh, pirmais ir uh, tā, kā ir tagad, ka uh, šur un tur ir robežu kontrolas un galīgā um, otra galējība ir, ka pilnībā tiktu atjaunotas visas robežkontrolas kā pirms Schengens ieviešanas. Un es gribētu pateikties ekspertiem, kas šodien ir ieradušies pie mums, jo īpaši Gribu pateikties eh, Matiesam Lukas kungam, doktoram, kurš ir ārējais eksperts eh, mūsu komitejai. Viņam došu vārdu pēc kāda brīža. Viņš ir vecākais pētnieks Ķīlas institūtā attiecībā uz pasaules ekonomiku un arī Ķīlas universitātes profesors. Un pēc tam došu vārdu Astrīdai Vorums kundzei, kura vada Eiropas pievienotās vērtības eh, novērtēšanas eh, nodaļu eh, Eiropas parlamenta pētniecības dienestā. Tātad viens pēc otru uzstāsies. Es nezinu, vai šis, šī secība ir tāda, kā jūs gribētu uzstāties. Ja tas tā ir, tad dodu vārdu doktoram Matiesam Lukskungam. Nezinu, vai pareizi runāju jūsu uzvārdu. Well, thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināti, dāmas un kungi. Es savā prezentācijā vēlētos jums pastāstīt par uh, Pētījumu, ko mēs veicām kopā ar Timu Brēmeršu no eh, Lēvens Transporta un Mobilitātes institūta, mēs mēģināsim tā tādu izvērtēt, lēst, eh, cik lielas izmaksas būtu Schengens zonas likvidēšanai un ko tas nozīmētu arī, piemēram, katrā uh, pasākuma īstenošanas posmā. Un mēs arī pieskārsīmies citiem pētījumiem, kas tikuši veikti, lai būtu tāds uh, labs pārskats, ko varētu šī ne Schengenu izmaksāt. Uh, Un visu beidzot mēs arī gremdēsimies pārdomās, ko tad varētu darīt, apzinoties, ka tas maksās pietiekam augstu cenu, kā dalību valstis tad varētu atgriezties pie Schengens normām un ko tas nozīmētu un ko dalību valsts par to visu domā, ko tās sagaida no eh, tādiem iespējamiem pasākumiem. Jā, es saprotu, ka mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika. Um. And one more slide, please. Um, the methodology. Re- Ja mēs runājam par metodoloģiju, te ir divi posmi. Pirmām kārtām ir jāapzinās, ko nozīmē Schengens robežu kontrols. Tas jau nomaksā papildus izmaksas, kraus automašīnas kavējas, kavējas personiskie transporta līdzekļi. Un mums ir jāsaprot, kā tas uh, sa, paaugstinās starptautiskās tirzniecības cenu, ņemot vērā uh, Uh, piemēram, individu un kravu papildus pārbaudes. Un, protams, ieinteresētajām pusēm uh, ir ļoti svarīgi zināt, kā tas šīs izmaksas palielinās. Un, un šis advalorum ekvivalents, uh, ko mēs tā saucam ekonomiskajā žardonā, kāds būs šis ekvivalents. Un tad, kad notiks uh, Eh, šīs robežu pārbaudas, ko tas nozīmēs patērētājiem, eh, kā tas ietekmēs eh, preču cenas un arī patērētāju ienākumus. Tie ir divi tādi atšķirīgi soļi. Sākumā runāsim par pirmo soli, jo šeit ir alternatīvas, jo ņemot vērā robežu kontroļu izmaksas, salīdzinot tās ar tirzniecību, te vienkārši notiek saskaitīšana, un tā varētu būt tāda pieeja no apakšas uz augšu. Ja, piemēram, pavēro, cik ilgi kraus mašīnām ir jāgaida pie robežas, uz cik ilgu laiku, uz cik dienām, un aprēķinot to, teiksim, ekonomisko zaudējumu ekvivalentā, nu tad jūs nonākat pie viena skaitļa. Tā ir tāda aritmētika. Var jau, protams, arī pavaicāt, vai tas arī ir viss. E, un ja mēs domājam par to ekonomiskā izteiksmē, jāsaprot, e, cik lielā mērā Schengen zona ir ietekmējusi divpusējo tirzniecību Eiropā saskaņā ar vēsturiskiem datiem. Un mēs varam, e, protams, atgriezties pagātnē, sapros, saprotot, uh, to, ka pateicoties Schengenas zonai, divpusējie tirzniecības darījumi patiešām ir uh, vairojušies un ir vēl arī tādi alternatīvie aplēses modeļi, cik lielā mērā ir augusi starptautiskā tirzniecība ņemot vērā robežu kontrolas un veicot savu analīzi, mēs sapratām, ka otrais posms nav tik svarīgs kā pirmais, jo nav pārāk eh, daudz atšķirīgu modeļu, lai eh, varētu pārēķināt šo robežu kontroļu skaitu um, patērētājiem radušajās izmaksās. Nu, līdz ar to varam par to izteikties visai lakoniski, bet tagad parunāsim par to, kā veikt uh, aplēses no apakšas uz augšu, ņemot vērā šīs kavēšanās pie robežām. Protams, jūs varbūt neredzat e, šos cipariņus tabulā, kas ir uz ekrāna, bet e, varbūt jūs varat e, vismaz atšifrēt dalībvalsts nosaukums kreisajā kolonas pusē, kreisajā ailītē. Un šeit jūs varat redzēt, cik uh, krāvas mašīnu no vienas dalību valsts eh, šķērso citas dalību valsts robežas, un tādas pašas aplēses var veikt arī, protams, par vieglajām automašīnām un pasažieru autobusiem. Un tad var veikt arī tādas uh, alternatīvas aprēķinus. Uh, cik ilgi mašīnām vajadzēs uzkurvēties pie katras robežas, ja mašīnas tiks pārmeklētas, ja cilvēkiem tiks pārbaudīti dokumenti. Te mēs varam runāt vai nu par 10 vai 20 minūtēm vieglajām automašīnām vai pusstundu uh, un līdz stundai automašīnām un uh, autobusiem un smagajām automašīnām un tad to var arī mēģināt eh, izteikt naudas izteiksmē. Uzņēmuma, ja piemēram tie ir uzņēmuma automobīļi, kas tur stāv pie robežas, tad, protams, cilvēkiem ir jāmaksā algas. Te mēs varam tā tad eh, runāt par 30 eiro stundā, un tas nozīmē, mm, nu, šie zaudējumi ir augstāk uzņēmumam nekā, piemēram, vieglajā automašīnā, kurā atrodas vairāki pasažieri, kas izmanto vienu to pašu transporta līdzekli. Un nākamajā tabulā jūs varat redzēt, cik izmaksātu šādas kontrolas, ja tās tiktu atjaunotas. Katrā ailītē ir valstis, kas uh, kontrols ir ieviesušas un Mēs arī ļoti labi zinām, kurām valstīm ir par to jāmaksā, bet varbūt jūs to neredzēsiet, bet pirmā valsts ir šajā ailītē Austrija, un jūs varat redzēt, cik augstas būs izmaksas, ja Austrijā tiks atjaunots pilnīgs uh, normāls robežu kontrols kā kādreiz. Un kopīgās izmaksas tad būtu 400 miljonu eiro gadā. Un tāpat varam lēst ka Austrijai pašai nāksies maksāt apmēram 100 miljonus no šīm izmaksām, bet lielāko daļu maksās citas valsts, arī Itālija. Nu, viens no iemesliem tam ir tāds, ka Austrija ir tranzītvalsts daudzas preces, caur to tiek pārvadāts uz Vāciju un citām valstīm, un otrādi no Vācijas caur Austriju atkal uz citām Eiropas valstīm. Un tā tad mēs te runājam, ka uh, izmaksas uh, ir sadalītas uh, pa vairākām valstīm, un jāsaka, ka Ļoti jauki, ka šāds pētījums tika veikts, un es arī pirmo reizi tagad varu to savām acīm redzēt. Un tā ir tāda viens A metode no apakšas uz augšu, un te mēs redzam daļu no izmaksām, kas varētu rasties valstīm, ja tiks atjaunots robežu kontrols. Un te ir tāda kopīgā ailīta, grand total, kopīgās izmaksas, uh, Te mēs jau redzam daudz lielāku skaitli - 5 miljārdu eiro. Tas būtu izmaksas, ja visas 28 dalību valsts atjaunotu pilnīgas robežu kontrolas pie savām robežām - 5 miljārdu eiro gadā. Mēs runājam par tirzniecību Eiropas Savienībā 300 miljārdu eiro apmērā un IKP ES ir 12 miljārdu eiro gadā. Uh, Un jāsaka, ka tas īstenībā šie 5 miljardi ir ļoti maza summa. Nu, tad jau varētu uzdot jautājumu, vai tas patiešām ir tas viss. Un, ja, piemēram, mēs eh, mēģinām aprēķināt eh, caurmērā, cik, uz cik ilgu laiku viena, viens transporta līdzeklis tiek uh, aizturēts pie robežas, nu tas ir citādāk nekā, piemēram, ja es sēžu mašīnā kaut kur uz autoceļa, esmu iesprūdis sastrēgumā, nu es varu pastīties pa logu, darīt varbūt kaut ko citu, bet ja es nezinu, vai es esmu uh, iesprūdis uz piecām minūtēm vai uz pusstundu vai pat uz divām stundām, man ir jāsāk domāt, ko darīt, varbūt jāizvēlas kāda cita transporta līdzekļa. Uh, Un, piemēram, kraus mašīnu uzņēmumiem tas ir īpaši svarīgi, jo viņiem ir arī preces jāizkrauj noteiktā laikā, jo ja viņi no punktā A līdz punktam, punktā B ierodas pārāk vēlu, nu tas arī nav labi. Un, ja, piemēram, kraus mašīnas kaut kur ierodas par agrai, tas nav labi, viņa preci tad nevar izkraut. Un tas, protams, radīs lielu neskaidrību, cik garas būs šīs kavēšanās. Tieši tādēļ 1B metode ir visai svarīga. Un šo metodu ir pielietojuši tirzniecības ekonomi. Viņi ir teikuši, ka ir jādomā arī par vēsturisko aspektu un uh, ņemot vērā Schengen zonas izveidi, ir veikts arī aplēses, cik lielā mērā ir pieaugusi divpusējā tirzniecības ar valstīm. Tagad nākamais attēls. Felbermairs un kolēģi ir veikuši pētījumu Minhenē. Man šķiet, ka šis pētījums ir veikts rūpīgāk. Te ir aplēses, ka ņemot vērā katru Schengenas zonas robežu starp divām valstīm, īstenībā tirzniecība pieauga par 2,7%. Nu, tas nav pārāk daudz, bet tas jā, ekonomiskā nozīmē ļoti daudz, un ja mēs runājam par Franciju un Vāciju, tad varētu šie rādītāji, tirzniecības rādītāji pieaug par 2,7 procentiem, bet ja, piemēram, poļi sūta preces uz Portugāli, tad, nu, ir jāšķērso četru valstu robežas un izmaksas pieaugtu līdz pat par četrām reizēm, ja būtu robežu kontrolas. Un te, protams, var uh, izvirzīt dažādas hipotēzes un par mums arī ir jāsaprot, ka varēja, nu, tīrzniecība samazināties starp valstīm, tad, kad eh, Schengen zona tika izveidota. Un nākamajā attēlā uh, Jūs redzat arī dažādus pieņēmumus par eh, tirzniecības barjerām, par divpusējo tirzniecību, un jūs varat pārliecināties, ka paaugstinājums ir starp 0,4 līdz 0,9%. Tātad izmaksu pieaugums saka runātājs runājot par vienu robežu 0,4 līdz 0,9% pieaugums. Eh, preču tirzniecībā un, piemēram, runājam par pakalpojumu tirzniecību, nu šeit mēs varam runāt jau par nedaudz lielākiem skaitļiem. Un, ja tiks pārbaudīti cilvēku dokumenti un krāva pie robežām, ja nebūtu Schengenas, tas divpusējās tirzniecības izmaksas paaugstinātu par vismaz 0,4%, eh, runājot par katru robežu, kas tiek šķērsota. Tas, protams, ir daudz vairāk nekā 5 miljārdi eiro, par kuriem runāju tikai pirms dažām minūtēm. Nu, tas varbūt no kopējā tirzniecības apjoma varētu sastādīt tikai 0,1%. Un jāsaka, ka šīs uh, metodas, aprēķināšanas metodas no apakšas uz augšu varbūt ir precīzākas. Uh, Un tad ir arī jāuzdod jautājums, ko tas nozīmēs patērētājiem. Jo, protams, būs preces, kas uh, neapšaubām sadārdzināsies, nu dažas varbūt tieši otrādi kļūst lētāks, jo eksportētāji mēģinās vairāk pārdot savā valstī. Un jāsaka, ka, piemēram, arī tad varbūt būs vairāk ražotņu uz vietas ir jādomā līdz ar to par tādu vispārējo um, līdzsvara modeli, kas ietekmēs visu tautsāniecību kopumā. Tagad iepriekšējās attēls, iepriekšējā tabula. Ko mēs varam lēst? Kuru valstu robežas uh, nu, visvairāk šeit būs skārtas? Ko tad dalība valsts īsti ir darījušas līdz šim? Nav tā, ka tagad visas dalība valstis būtu atpakaļ ieviesušas robežu kontrolas. Nē, nu Vācijas gadījumā, piemēram, šeit īpaši uzmanīgi tiek uzraudzīta Vācijas, Austrijas robeža, savukārt Austrijā, Austrijas, Slovēnijas robeža. Nu, kas notiks nākotnē, nāks laiks, nāks padoms, bet vēl nevaram tagad izvirzīt nekādas hipotēzes. Un varbūt trešais scenārijs, kas varētu būt nu, tāds visbūtiskākais, nozīmē to, ka valstis ieviestu kontrolas un uh, ieviest atpakaļ robežu apsardzes punktus tajās, uh, uz tām robežām, kas iet gar galvenajām migrantu pārvietošanās uh, takām. Mēs te tā tad varam runāt par Vāciju un Austriju, kas atrodas šajā ceļā. Un ja mēs mēģinām veikt tādas realistiskas aplēses, domājot, ka, piemēram, robežu kontrolas aprobežosies tikai ar konkrētiem posmiem, jāsaka, ka izmaksu paaugstināšanās patērētājiem būs visai zema. Bet ja viss tiks eh, kontrolēts vienādi strikti, nu to jūs varat redzēt otrajā scenārijā, tad šīs cenas eh, palielināsies par 0,4%. Nu, un mums ir jāsaprot, ko tad valstis mēģina sasniegt, ieviešot atpakaļ robežu kontrols. Ja te būs eh, tāda kopīga atteikšanās no Schengenas, tad īsnībā izmaksas būs daudz augstākas. Ne, kā tajā gadījumā, ja kontrols tiks ieviest uz konkrētiem robežu posmiem starp konkrētām valstīm. Mēs tātad redzam, ka Schengens atcelšanas izmaksas būs augstas, citiem ne tik augstas, bet nu, no tām izvairīties neizdosies. Nu, kādēļ dalība valsts to dara? Ir tādas dalība valstis, kas ir apgalvojušas, ka, ir, ka tie ir drošības jautājumi, piemēram, Francija un Beļģija pēc teroristu atentātiem, un Skandināvijas valsts, piemēram, ir teikušas, ka nu nevar visu laiku uzņemt tik daudz cilvēkus, kas vienkārši ierodas valstī nekontrolējamos apmēros. Ja mēs runājam par Vāciju, uh, Es nesen uh, runājos ar kādu vācu ierēdni, un viņš teica, ja kāds vēlas uh, pieprasīt patvērumu Vācijā, mēs, protams, izskatīsim šī cilvēka iesniegumu, bet mēs nevaram uzņemt vēl vienu miljonu, kā 2015. gadā, kas vienkārši tā pārnāk pār robežai pacelt galvu, un, nu, tas ir drošības jautājums, un mums tas kaut kā ir jārisina, man teica šis ierēdnis. un lai atgrieztos pie pilnas Schengenas tās eh, kādreizējā izskatā, tad ir jāgarantē uh, laba ārējo robežu apsardzība, nu un tad mēs varēsim justies droši un valstis, kas atrodas pie galvenajiem bēgļu pārvietošanās ceļiem, arī jutīsies drošāk. Ko tad varētu darīt tagad? Ja būs laba ārējo robežu pārvalda ar kopīgo Eiropas patvērumu sistēmu. T tas uh, būs, protams, veiksmīgi, bet nu, tas ir uh, ļoti ciets rieksts. Viens, viena no problēmām ir infrastruktūra. Infrastruktūra ir kontrols, kas notiek tādā neorganizētā veidā. Un Daudzas valsts pat neizveidoja attiecīgo infrastruktūru pie robežām, ja uzskatīja, nu, ka tas būs uz īsu brīdi, bet ja būs eh, ilgas kontroles un, piemēram, eh, ja mm, uz autostrādē mašīnas viss tiks novirzīts uz vienu braukšanas joslu, nu, tas nozīmēs milzīgas problēmas. Un pat ja tas ir tāds risinājums uz laiku, ir jābūt labai infrastruktūrai, lai šo slogu kaut kā sadalītu. Jārunā, protams, arī par to valstu atbalstīšanu, kur uh, jānotiek īpaši labai uh, ārējo robežu pārvaldē. Šīs valstis mēs nedrīkstam uh, atstāt likteņa varā, nu nedrīkst būt tā, ka tās tikai vienas uz savu roku uzņemas rūpes par visiem bēgļiem ja mēs gribam paturēt Schengenas zonu uh, neskārtu, tad ir jābūt labai ārējo robežu pārvaldei. Un tagad gaidīšu jūs jautājumus. Paldies! Euh, Liels paldies, uh, Lukas kungs, un uzreiz došu vārdu. Asrīdē varumai, lūdzu. Um, you, Chair, for... Paldies priekšsēdētāji par iespēju prezentēt uh, pētījumu par uh, Schengens atcelšanas uh, izmaksām pārstāvu Eiropas pievienotās vērtības nodaļu EPRS ģenerāla direkcijā. Tātad par to, kādas izmaksas ir, mēs esam šeit eh, novērojuši, uz, eh, izdarījuši pētījumu par to, kādu ietekmi varētu atstāt šengens eh, atcelšana uz iekšējo tirgu. Kā sākuma punkts mūsu pētījumā, mēs esam izvēlējušies raucīties uz to, kādas labumus dod bezrobežu iekšējais tirgus. Uh, Tas ir uh, svarīgs papildinājums uh, četrām brīvībām, kas ir noteikts 26. Eiropas Savienības pamatliekumā. Tas ir uh, iekļauts uh, Eiropas Savienības tirniecības plūsmās uh, un uh, 2016. gada pētījums uh, EPRS uh, ir apkopojis empiriskos pierādījumus par šo pievienoto vērtību, ko dod Eiropas iekšējās tirgus Šeit mēs redzam, ka dažās jomās GDP, FDI, eh, tirzniecība, darba vietas, mazie vidēji uzņēmumi patiešām ir eh, mērāmi labumi ko sniedz eh, bezrobežu iekšējās tirgus. Iemesls tam ir, ka četras brīvības atļauj vairāk efektīvu resursu izmantošanu, un tam ir pozitīva ietekme uz ekonomikām un darba tirgiem ļoti augsta produktivitāte, labāka līdzekļu piešķiršana un lielāka tirgi, kas atļauj šādu uh, liela mēroga ekonomiku. Šie izaicinājumi, tas, to, protams, viss izaicinās uh, un uh, radīs negatīvu ietekmi, tad, ja tiks atjaunotas robežas, gan pārobežu plūsmām, gan arī pakalpojumu plūsmai. Un, ja tiks ieviest atkal robežas, šeit būs trīs aspekti robežas pašas izraisīs eh, tūlīt izmaksas. Un uh, eh, iezudumā tie labumi, kas ir eh, gūti pēdējo gadu laikā. Būs mazāk uh, brīva pārvietošanās patērētājiem, uzņēmumiem, un uh, tas ietekmēs arī citus sektorus. Un ilgtermiņā tas izraisīs liels izmaksas Eiropas Savienības ekonomikai. Uh, pamatoties uz šo pētījumu, četri sektorus visvairāk skārs šo robežu atkal ieviešana. Pirmkārt, 1,7 miljārdi cilvēku, kas braukā uz darbu pār robežām. Tas uh, atstās ietekmi uz uh, viņu dzīves kvalitāti. Un atstās līdz ietekme arī uz uh, darba tirgu, tas būs mazāk uh, dažādots, pēc tam arī turisms. Pie robežām būs uh, samazināsies šādi braucieni uz vienu dienu, īsa laika braucieni. Un ja notiks eh, Eiropas Savienības kopīgā vīzu eh, politikas fragmentācija, tad eh, tas izrādīs jūtamas zaudējumus. Trešais, trešā joma ir tirniecība un preces un pakalpojumi. Tas izraisīs personāls izmaksas un uh, būs laika aizkavēšanās un būs liela sarežģījumi. Transporta sektorā kā tādā var uh, tikt uh, gaidītas arī loģistikas sektorā, cenas uh, palielināsies, uh, būs zudums uh, cenu konkurencē, un tas ietekmēs arī ārzemju investorus. Ar Ceturtais, eh, ceturtā joma ir obligācija ieņēmumi. Finanšu tirgi robežu atkal ieviešana varētu ietekmēt eh, negatīvā veidā. Un eh, ieņēmumi par valstu obligācijām krīzes laikā samazinās, un šeit, protams, ir arī tādas vairāk krīzes valstis, bet ja obligāciju ieņēmumi un citu finanšu produktu cenas ietekmēs, eh, tas viss negatīvi, tas atstās ir negatīvi ietekma uz eh, ekonomiku. Mēs raugāmies tagad uz rezultātiem, lai aprēķinātu ne Schengenas izmaksas šeit ir uh, divi galvenie scenāriji. Divu gadu pārtraukšana, kas atbilst uh, šim laika ierobežēm, lai atkal izveidot robežu kontroles. Un otrs variants ir uh, Schengenas liekuma pārtraukšana uz nenoteiktu laiku. Šeit ir pārtraukšana ierobežotā valstu skaitā un pārtraukšana visās dalībvalstīs. Tad šādi scenāriji četri scenāriji. Atvainojos, ka to būs šeit sarežģīti izlasīt. Tātad šie četri scenāriji. Ja Schengen tiek pārtraukta, katra dalība valsts var rēķināties ar izmaksām, kas būs, lai atkal izveidotu robežas ar kaimiņu valstīm. Aprēķins eh, nonāca pie secinājuma, ka tas tie varētu būt 17 eiro uz iedzīvotāju, un uh, 7,1 miljārdi, tas varētu nozīmēt šādu summu kopīgai Schengenas eh, zonai. Tātad šādu aprēķinu veikusi Eiropas komisija par eh, atsevišķiem scenārijiem. Ja divus gadus nedarbojas še, Schengenas zona, šeit ne, nerunāšu daudz par eh, aprēķina detaļām. Da, darbinieki, kas braukā no vienas valsts uz otru, viņus ietekmēs negatīvi, tad arī pierobežu turisms samazināsies arī transporta sektorā, jo kravas pārvadājumos tiem, tie būtu pakļauti e, kontrolē daudz lielākai. Šeit mēs, piemēram, raugāmies, ka Austrija būtu visvairāk skārtā, jo tur ir daudz transporta ceļi, un, protams, tur ir ļoti daudzi darbinieki, kas dodas strādāt uz citām valstīm. Pirmajā scenārijā pēc diva gada perioda izmaksu dēļ, kas būtu pie robežām, neatbilstības dēļ pat turisms tiktu ierobežots. Septiņās dalību valstīs būtu 5 miljārdi eiro gandrīz divu kādu laikā, septiņās Schengens valstīs. Ja mēs raugāmies uz uh, otro gadījumu, uz otro scenāriju, tie paši sektori tiktu skārti, tātad darbinieks braukā 1,7 miljoni Schengenas iedzīvotāji. Uh, Eh, aizkavētos pa 13,47 minūtēm, tas izraisītu izmaksas eh, līdz pat 13 miljoniem dienā, tas ir 4 līdz 6 miljārdi gadā. Turisms arī tiktu skārts, jo šis pierobežas turisms samazinātos, tas atstātu ietekmi uz visām dalību valstīm, kravu pārvadēm pa ceļiem tiktu ietekmēti. Izmaksas šeit būtu gan 3,7 miljārdi gadā transportu sektoram vienam pašam lai šeit uh, sasummētu kopējas summas turisma transportam ietekme divu gadu pārtraukšanai visām Schengenas valstīm varētu sasniegt līdz pat 51 miljardam eiro. Tad šāda liela summa, tas būtu uz divu gadu pārtraukumu. Ja mēs raukāmies uz pilnīgu Schengenas atcelšanu un raugāmies uz desmit gadu periodu, tātad divtermiņa perspektīva. Pēc desmit gadiem noteiktas makroekonomikas ietekmes var tikt sagaidītas. Ja mēs raugāmies uz uh, ierobežot valstu skaitu, kas pārtrauktu Schengenas sistēmas darbību, kā teicu jau no sākuma finanšu tirgi, varētu to interpretēt kā signālu, ka šīs valstis vairs nevēlas būt Eiropas Savienības centrā valstu obligāciju cenas pieaugtu un tirgus būtu jākompensē, lai kompensētu riskus, augsta riska līmeņus un produktus. Tātad valstis, kas eh, pārtrauktu Schengenu, tur varētu būt arī dažādas procentu likmes. Tas ir eh, fiskālās izmaksas, ar ko ir jārēķinās, bet arī izaugsmes izmaksas. Tātad eh, valstu obligāciju izmaksas varētu palielināties būtu atstātu negatīvu ietekmi arī uz uh, iešanas koprodukta izaugsmi, negatīvu ietekmi. Šajā īpašajā gadījumā, kad ir runa par eh, mazākām un nu, vidēju lielumu dalību valstīm, kas uz ilgāku laiku pārtrauktu Schengenas valsti, šeit ir divi veida skaiti. Pirmkārt, eh, kā tas ietekmētu IKP, IKP samazinājums līdz 70 eh, miljārdiem septiņām valstīm desmit gados un šīs valstis saskārtos ar papildus izmaksām 70, 70, 70 uh, miljārdiem fiskālo izmaksu un risku kompensācijām. Un uh, noslēgums scenārijas, ja pilnīgi tik pārtraukta Schengenas darbība, pēc desmit gadiem izmaksas izraisītu gan tirzniecība, gan visas pārējās jomas tas būtu visvairāk tiktu skārts Eiropas Savienības tirzniecības joma. Protams, atstāt ietekmi uz izaugsmu un uz ekonomiku. Kāda ietekme būtu konkrēti tā? Ja būs pilnīgi pārtraukta Schengena, tas varētu tikt interpretēts eh, no investora puses, ka tie vairs nevarēsies eh, piedalīties visā Eiropas projektā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība nebūtu tik laba investīcijām, nekā tas bija bez robežu Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Tas atstātu ietekmi uz finanšu plūsmu un uz ārzemju investoru darbību. Un tas varētu negatīvi ietekmēt izaugsmi. Tātad, ja tiktu atstāt visās dalību valstīs Schengen zona, tas varētu samazināt IKP par līdz pat 0,14% katru gadu. Katru gadu mīnus 0,14%. 14% IKP, uh, desmit gadu laikā 230 miljārdu samazinājums līdz 230 miljārdiem eiro. Un, uh, ja ierobežots uh, skaits uh, atstātu Eiropas uh, Schengen zonu, tātad tas bija trešais scenārijs. Tas ir nākamajā slēdā, kādi secinām tā ir izdarījumi. Schengen zona ir uh, papildinājums un uh, nešķirama daļa no kopējā tirgu. Ja brīvās uh, kustības labumi tiktu atņemti iekšējiem tirgum, tas izraisītu būtiskas izmaksas. Tas ietekmēs uh, patērētājus, uzņēmumus, pilsoņus. Ietekme nebūtu vienāda visās darīja paustīs. Uh, dažas valsts tiktu ietekmēts vairāk nekā citas. Jūs, mēs redzējām septiņu valstu ietekmi, un piemērs bija Austrija. Lai atkārtotu kopsacinājumus, tātad, ja kopā būtu Schengena nedarbotos absolūtās izmaksas, lai atkal ieviestu robežu kontroles, būtu līdz 51 miljārdam, ja būtu desmit, divu gadu pārtraukšana, un ja tas tiktu aprēķināts uz desmit gadiem, uz uh, atcelšanu 230 miljārdi. Un būtu arī netiešās izmaksas. Vienkārši vēlējos pieminēt to, piemēram, zustu uzticība eiro, bet arī tas izraisītu milzīgu kaitējumu Eiropas projektam kopumā ar Schengenas zonu kā visspēcīgāko simbolu. Paldies, gribēju tikai pateikt, ka šis, eh, mums bija ierobežots laiks, un eh, tādēļ arī bija ierobežots eh, saturs un šis tvērums. To varētu arī paplašināt, bet, protams, ka tas prasītu lielāku laiku. Ceru, ka jūs to saprotat. Un, ja IMCO komiteja to vēlēsies, tad uh, mēs uh, labprāt sagatavosim vēl papildus pētījumus par Schengenas atcelšanas izmaksām. Merci beaucoup. Liels paldies! un es ilgu laiku esmu bijis ekonomists, es saprotu, kādas metodoloģiskās grūtības jums bija. Vai Švāba kungs grib uh, izteikties? Nē? Ko jau kungs vispirms? Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties mūsu pētniekiem, IPOL un EPRS par šo pētījumu. Un uh, gribu pateikt vairākas lietas. Man nav uh, jautājumu, man ir trīs komentāri. Pirmais. Manuprāt, uh, uh, tad, kad mēs. Uh, izpētījām pirms septiņiem gadiem, cik maksātu, uh, ja nebūtu Eiropas, proti iekšējā tirgus, ja nebūtu, un tas ir arī uh, galvenais, pie kā strādā mūsu komiteja, mēs zinājām, ka pārvietošanās brīvība ir izšķirīgi svarīgs elements uh, Eiropas labklājībai. Tātad, ja mēs saskaramies ar problēmu, kas saistīta ar Šembenu, tad Šengens eh, atcelšanas izmaksas un saikna ar vienoto tirgu ir acīm redzamas. Tātad mums pirms vairākiem gadiem bija taisnība. Uh, kad mēs runājām par eh, to, ka Eiropai ir jābūt atvērtai, un tas pats secinājums, manuprāt, ir izdarāms šodien. Otrs komentārs. Protams, ka būs izmaksas, un eh, pētnieki runāja ļoti visaptvaroši par to, ka tās ir kontrolas eh, uz robežām, kas maksā, un tas ietekmēs arī tirzniecību. Uh, arī laiks kaut ko maksā, un uh, tas uh, tiks zaudēts kontroļu dēļ uz robežām, un arī pakalpojumu preces tiks kavētas, uh, ceļošana, turisms un pats finanšu tirgi uh, izjutīs šo ietekmi. Nav iemesls. Uh, uh, drošības pasākumiem tur, kur nav izmaksu. Mēs saskaramies ar uh, problēmu, bet pārāk spēcīgiem drošības pasākumiem ir savas izmaksas, un par to ir jādomā. Tātad no mūsu viedokļa tas nav tikai ideoloģisks jautājums. Es to gribu uzsvērt. Ne jau tikai tāpēc, ka mēs esam par Eiropu vai ka esam par pārvietošanās brīvību, ka tāpēc mēs gribam izglābt Schengenu. Uh, Mums ir izvērtējums, cik tas maksā zaudēt Schengenu. Un pēdējais komentārs. Ar šiem ekonomiskajiem elementiem, ne tikai tiem, kas ir iekļauti pētījumā, kā jau uh, mūsu viesis teica, bet arī jāņem vērā šīs te netiešās izmaksas, uz ko viņa atsaucās. Šengenas iznīcināšana, acīm redzot, nav risinājums. Mums ir problēmas, ar, kuras ir jārisina, bet uh, tās neatrisināsim iznīcinot Šengenu. Jo mēs riskējam ne tikai iznīcināt, kā jau tas tika ļoti labi uzsvērts, uh, vienu no lielākajiem Eiropas projekta sasniegumiem, bet mēs riskējam Uh, vēl padziļināt ekonomisko krīzi, uh, kuru tagad piedzīvojam. Tās būs vienkārši papildus izmaksas, kas būs jāsadz. Šengens iznīcināšana neko neatrisinās, tā ir jāsaglabā. Paldies! Jā, dank, paldies, paldies priekšsēdēt! Die... Liels paldies par prezentāciju, par abiem pētījumiem par izvērtējumu, ko jūs sniedzāt arī par citiem pētījumiem. Varu tikai piebalstīt eh, to, ko tikko teica kolēģis Karlos Koēģi no Portugāles. Es domāju, ka mēs ar šiem skaitļiem skaidri varam parādīt, cik svarīgi Eiropas iekšējiem tirgum pilsoņiem Eiropas Savienībā ir fakts, ka viņiem nav jāgaida pie agrākajām iekšējām robežām, ka tas nav nekas pašsaprotams un ka fakts, ka nav jāgaida, tas rada milzīgas izmaksu labumus, ko var aprēķināt arī makroekonomiskās dimensijās. Tas parāda, ka Eiropas diskusijās par bēgļiem ļoti grūti ļoti spēcīgi ir atsauce uz drošības uh, eh, politisko aspektu, kas, protams, ir jāatrisina, bet šeit tā ļoti grūti ir salīdzināt un apsvērt, kādas iespējas mēs sagraujam, ja mēs mēģinām šos risinājumus rast ar iekšējo robežu palīdzību. Un tādēļ eh, tas ceļš, ko, kas pagājušos mēnešus ir mēģināts risināt, tomēr atstāt vaļā iekšējās robežas un tomēr risināt arī bēgļu problemātiku, es domāju, ka tas ir tikai vienīgi jāvēlas, lai mums visiem izdotos kopā ar dalībvalstīm parādot, kādas būs izmaksas, ja tas notiks, ka mums tiešām visiem ir jābūt milzīgai interesēji atstāt vaļā iekšējās robežas, bet vienlaikus dalībvalstīm ir jāsaskata, ka tas ilgstoši izdosies tikai tad, ja mēs ārējās robežas efektīvi aizsargāsim, lai nebūtu drošības problēma, lai ar šiem skaitļiem to pēc tam nevarētu apgāst. Un tādēļ arī ir svarīgi, lai mums jau tagad ir šāds eh, pagaidu pētījums, tad, kad parādījās debates, un eh, priekšsēdētājs bija tā, ka beig beigās neatkarīgi institūti šeit, Briselē un arī Francijā ar uh, saviem rezultātiem un skaitļiem bija ātrāk, tad mums kopā vajadzētu pārdomāt, kā mēs nākamajā laikā varētu, kad būs kaut kāds aktuāls politisks jautājums, šādu novērtējumu varētu dabūt ļoti ātri, un lai mēs būtu pirmie, nevis tikai kādi ceturtie vai piektie, un uh, lai prese kaut galā neko neziņot par mūsu darbu, bet citi varētu gūt labumu un gūt uzmanību. Uh, Sirsnieks, paldies par prezentāciju. Manuprāt, tā mums tiešām sniedza ļoti labu pārskatu. Paldies. Merci, Andreas. Paldies, Andreas. Tā kā mums ir nedaudz laika un eh, mēs neesam īpaši plašā skaitā pārstāvēti, es arī izteikšu dažus novērojumus. Es gribētu nošķirt tādus tehniskus un zinātniskus uh, izteikumus no politiskiem. Runājot no zinātniskā aspekta man ir divas lietas sakāmas. Pirmkārt, kad es domāju par šiem jautājumiem, es domāju, ka ir uh, varbūt uh, interesanti paskatīties uz tādiem kā testa uh, piemēriem, piemēram, Eiropas kontinentu, uh, salīdzinot ar Lielbritāniju. Uh, un uh, bieži vien tie ir uh, Eh, prāmja no Francijas vai Lamanša tunelis, kas tiek izmantots. Un tad, tā tad ir uh, Lielbritānija, kas nav Schengen zonā, kur ir kontrolas, uh, eh, arī pārvadājot preces un uh, ceļojot cilvēkiem, kuras uh, tika pastiprinātas nevis ka terorismu dēļ, bet migrācijas krīzes dēļ. Un es domāju, ka būtu interesanti uh, uh, salīdzināt uh, šīs uh, robežu kontroles, uh, kas tiek ieviestas Schengen zonā, ar tām, kas jau vienmēr ir pastāvājušas, kur ir runa par ļoti aktīvu plūsmu, jo Lielbritānija importē ļoti daudz uh, produktu uh, no kontinentālās Eiropas. Es šeit runāju par uh, savienojumu punktiem, kas ir caur Franciju vai Beļģiju, bet tas skar arī Eiropas Savienību plašāk. Un tas varētu būt labs salīdzinājums. Otrs piemērs, kas ir par metodoloģiju, manuprāt, nav īpaši iespējams, ka mēs pilnībā nonāksim pie Schengens atcelšanas. Proti, uh, Manuprāt, šis sliktākais uh, scenārijs, uh, um, ka Schengen pilnībā tiks uh, atcelta, diez vai līdz tam nonāks, jo ir arī šie bilaterālie nolīgumi par um, robežu kontroļu atcelšanu un arī tās valsts, kas ir ieviesušas kontrols, mēs, kas esam šķērsojuši uh, Uh, Francijas, Beļģijas robežu, saprotam, ka tās nav tādas kontrolas kā uz tām robežām, kur vienmēr ir kontrols. Un um, par jūsu prezentāciju, tātad arī varbūt būtu labi papētīt šos aspektus, ko uh, tas uh, varētu nozīmēt. Tagad uh, atteikšos no uh, zinātnieka un tehniķa krēsla, pa, iesēdīšos drīzāk politiķa krēslā un parunāšu par politiskiem jautājumiem. Galu galā, pirmais refleks, rasot jūsu skaitļus, ir, ir tāds, ka Uh, jā, izmaksas ir ļoti būtiskas, un tomēr tas neliks sabrukt Eiropas Savienībai. Es domāju, ka Marijas Luks jau sākumā teica, ka Fiziskās izmaksas 1A analīzē var izskatīties eh, ļoti augstas. Es domāju, ka tiem, kuri saka, mēs nevēlamies vairs Eiropu, eh, viņiem jūsu scenārija ļoti labi eh, atbildīs, jo tās ir tās izmaksas. Um, kas būtu, ja nebūtu Eiropas. Jo ir runa par drošību taču. Es domāju, ka mums ir jāizanalizē uh, arī politiski šī situācija. Ir divas lietas, ko es gribētu pateikt. Pirmkārt, es domāju, ka būtu labi, ja jūs varētu pateikt, uh, uz kādiem sektoriem attiec šīs summas, piemēram, 50 miljārdi. Uh, vai 200 miljārdi. Piemēram, 50 miljārdi vai ir kāds viens sektors, kas ir vērts 50 miljārdu. To varētu tad pielīdzināt kādam sektoram, bet ja jūs sakāt, eh, tas, eh, es tagad runāšu pilnīgi no galvas, bet tas ir tikpat liels eh, apjoms naudas, kā piemēram, uh, uh, dzērienu tirgus Eiropā vai uh, tam līdzīgi, kurš pēkšņi uh, pazustu, tas būtu daudz redzamāks uh, skaidrojums. Un otrs uh, komentārs, ko gribēju izteikt, mums kā politiķiem par to ir jādomā, jo īpaši šajā iekšējā tirgus komitejā tas ir jūsu galīgais uh, secinājums, uh, kundze. Proti, uh, Es domāju, ka tas ir arī tāds uh, uzticības jautājums, un tas ir dinamisks jautājums. Un es domāju, ka robežu atjaunošana varētu nozīmēt uh, tādu signālu uzņēmumiem, uh, ka ir vērts integrēt Eiropu. Es domāju, ka mums visiem šeit ir sajūta, ka Eiropa ir jābūt integrētākai. Uh, Es atsakos brīdi no priekšsādātāja krēsla un runāju savas grupas eh, vārdā, kurā daudzi ir par federālismu un vēlas tādu tiešām maksimālu integrāciju. Tad mēs varam uzsvērt, ka integrācija veicina tirzniecību un sakot, ka tirzniecība ir atvērta, tas uh, uh, pātrina un stiprina to, un ja ir slēgts robežas, tad tas visu bremzē. Tātad, vai uh, jums ir tādi modeļi, kas uh, ļautu vairāk integrēt? Es nezinu, bet man ir uh, tiešām uh, tāda sajūta. Tad, kad mēs šajā komitejā runājam par tiem jautājumiem, ko mēs skatām, tad visu laiku uh, ir eh, tādi jautājumi, kā piemēram MVU konkrētā reģionā, kādā dalībvalstī saka, ka uh, tas ir pārāk sarežģīti pārdot produktu citā valstī, jo tiesības vai patērētāja aizsardzība ir atšķirīga. Un, uh, pasta pakalpojumi nav harmonizēti Eiropā un transporta izmaksas. Tātad mēs ļoti labi zinām, ka ir ļoti daudz uh, mazo un vidējo uzņēmumu, kuri uh, neredz uh, iespēju ielausties šajā vienotajā lielajā tirgu. Un uh, mums, mūsu uzdevums ir uh, viņus pārliecināt, uh, ka viņi var potenciāli piedāvāt savus produktus visiem Eiropas iedzīvotājiem. Es domāju, ka ja nebūtu Schengenes, tad uh, mums vēl grūtāk būtu pārliecināt šos uzdevumus, un tā būtu tā lielākā kļūda, lielākā izgāšanās. Uh, Jā, varbūt tās nav tādas tiešas izmaksas, nu, ka tik man neuzkrīt virsū, labi, bet tas ir tāds vēl papildus uh, šķērslis, jo vienotais tirgus ir cīņa, par kuru mēs īstenojam visu laiku šajā komitejā, visu laiku cīnoties ar barjerām, ar uh, nespēju mainīties un reformēties, un ja mums vēl būtu šīs papildus šķērslis, tad tas ļoti kaitētu uzticībai un pārliecībai Eiropā, un tas ir jāparāda, jāuzsver. Tas, ko es teicu, tas bija domāts tā papildinoši, un es nekādā ziņā negribēju kritizēt jūsu ziņojumu, bet tagad es jums atdošu atkal, došu atkal vārdu lai uh, jūs varētu izteikties. Andrējās aizgāja prom, bet jūs varat sniegt savus atbildes. Thank you very much. Well, it... Eh, Liels paldies. Es arī varu nedaudz nu, par to izteikties. Tā tad izskanēja vairāki jautājumi. Varbūt jūs varat stādīties priekšā, bet uh, es zinu, kurš jūs, e, kas jūs esat, bet tā kā jūs nerunājāt, jā. Sorry, I'm, I'm Andrew. Es atvainojos, es esmu Andrew Lilikals no Euro, Europe Economics. Mēs eh, tā tad apkopojām statistikas datus, šos kvantitatīvos aspektus, nu pat uh, prezentētajam pētījumam. Tātad, ko es gribētu teikt, eh, un tas ir ļoti aktuāli, proti, ka mēs savā pētījumā dokumentā atzīstam, ir uh, valstis, kas ir atpakaļ ieviesušas robežas un uzskata, ka tas tām nāks par labu. Uh, Mēs eh, nemēģinājām te kvantificēt eh, kaut kādā veidā tos labumus, ko šīs valstis domā esam ieguvušas, piemēram, drošība, aizsardzība. Mēs runājām tieši par eh, Schengens anulācijas izmaksām un tas, protams, ir jāprēķina. Mēs tagad neapgalvojam, Eh, ka valstis neko nav ieguvušas, bet mēs vienkārši ļoti rūpīgi analizējām to visu un sapratām, ka valstis nu, to ir darījušas pašas balstoties uz saviem ekonomiskiem apsvērumiem. Un vēl gribu teikt, ka mēs nemēģinājām ļoti rūpīgi iz, izanalizēt, kā šīs izmaksas tiek sadalītas. Pirmkārt, fiskālās izmaksas. Piemēram, nu, Grieķija ir viena no valstīm, ko bēgļu krīzes kāra ļoti spēcīgi, un viņi arī ir uh, ņēmuši aizdomus no kreditoriem, bet uh, viņiem ir arī zināms atkāps tagad, tur ir arī atšķirīgi uh, atšķirīgs procentu likums salīdzinājumā ar citām valstīm, bet ir arī nu, vēl citas tādas ne, uzreiz ar neabruņot aci neredzams izmaksas. Tātad mēs īsti nevaram uzreiz tā pateikt, kurš ir galvenais uh, maksātājs. Un eh, reaģējot uz citiem ieteikumiem, kas man šķita gan interesanti, protams, būtu ļoti labi, ja mēs varētu arī veikt pētījumus, analizēt to, kā tagad robežas, eh, kas ir atjaunotas, ir mainījušas situāciju, ņemot vērā krāvu pārvedājumus, pasažieru pārvietošanos un tā tālāk. Ja mēs ar šādiem datiem varētu iepazīties, tas būtu ļoti vērtīgi. Nu, es nedomāju, ka uh, apvienotā karaliste šeit būtu nu, pieminama kaut kā īpaši, jo mēs te runājam galvenokārt par sauszemes robežām. Jā, Grieķijai ir arī jūras robežas, bet mēs galvenokārt galveno akcentu likām uz sauszemes robežām. Tādēļ apvienoto karalisti tas ietekmētu nu, varbūt mazāk nekā citas aplūkotās valstis. Uh, Un ja mēs runājam par atsevišķiem sektoriem, kā šīs izmaksas un slogi sadalās, nu, mēs te, protams, runājam par krāvu pārvadājumu, par cilvēkiem, kas ceļo no vienas valsts uz otru, lai strādātu. Nu, domāju, ka šāda sadalīšana pa atsevišķiem sektoriem arī varētu būt gan interesants piemērs. Vēl kāds arguments mūsu veiktajā analīzē. Nu, tas bija līdzīgs iepriekš minētajam viens āsolim, kas parādījās prezentācijā. Bet nu, es no savas puses domāju, ka mēs varētu to paplašināt, ņemot vērā arī uh, netiešos, netiešo ietekmi uz piegādes ķēdi. Tātad, pasakot, tās ir šīs izmaksas, un, protams, tā, vienā jomā radušās izmaksas ietekmēs arī citas jomas, piemēram, ja man ir ilgāk laika jāpavat pie robežas, es varbūt no piegādātāja nopirkšu mazāk preču un tā tālāk un tā joprojām. Bet, protams, ir jābūt piesardzīgiem, domājot arī par to, kā šīs izmaksas varētu vairoties. Ir arī dažādi ekonomisko aprēķinu modeļi, lai to varētu prognozēt. Un ja eh, tiek saskaitīti visi parametri un eh, šīs papildus izmaksas rodas, eh, piemēram, gaidot pie robežas, tas ir, tās ir tādas, tie ir tādi virsaprēķini, nu, piemēram, varbūt izējot no maksimālajām summām, nevis mēģinot nopaļot uz leju. Tie bija tikai Daži piemēri, ņemot vērā šo drošības, eh, politisko aspektu un arī tehniskos aspektus. Mums bija ierobežots laiks eh, šī dokumenta sagatavošanai, nu nedomāju, ka tagad viss jau par to ir pateikts, bet eh, Eiropas komisijas skaitļi bija visai līdzīgi mūsu aplēsēm. Bet Mēs varbūt šeit bijām arī nedaudz novatoriski, gribēju to uzsvērt. Nevajadzētu domāt, ka robežu atjaunošana Uh, tikai ierobežotā teritorijā uh, nozīmē to, ka kopīgā ietekme būtu mazāka. Bet es domāju, tas būtu ļoti tāds uh, spēcīgs signāls, it sevišķi dažām valstīm, kas joprojām nav Schengens zonā, nu tās varbūt nemaz negribētu vairs tajā iestāties. Un tirgi to uztvertu kā tādu nelabvēlīgu signālu un arī varbūt pārdomātu valstis savu, nu, kandidātu valsts status. Paldies! Um, uh, es gribēju tikai atbildēt uz jūsu jautājumu par psiholoģiskiem aspektiem un šiem netiešajām izmeksēm. Mēs labprāt būtu to izpētījuši, bet tas nebija tajā aptvērumā, ko komiteja prasīja. Tātad, ja jūs vēlties, lai mēs to izpētām, tad uh, jums tikai jāpalūdz. Jā, tas ir ļoti interesants aspekts, jo. Te ir runa par uh, dalību eiro, uzticību eiro, uh, un uh, kultūras apmaiņu, arī pilsoņu uzticību Eiropas projektām un tā tālāk. Tas ir tas psiholoģiskais aspekts, un pat uzņēmumi no trešajām valstīm vairs uh, negrib uh, vairāk nākt Eiropā, jo tagad tirgus ir sarežģījies, un tas ir ļoti spēcīgs signāls šī robežu kontroļu ieviešana. Jā, es tagad nodošu arī uh, IMCO koordinatoriem šo uh, komentāru, jo žēl, ka jūsu uh, pētījumā mēs nepasūtījām izpētīt šo aspektu. Vai jūs arī vēlējāties runāt? Visi ir izteikušies? Tātad. Es tad gribēju brīdi atgriezties pie tā, ko teica Liliko kungs, kas, manuprāt, šķiet, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Es par to tāpats neiedomājos. Es domāju, ka Mums ir jāatceras, ka Eiropas projekts ir solidaritātes projekts starp valstīm, un par ekonomikas jautājumiem jūs man pārliecinājāt. Jūs runājat par Grieķiju, bet es domāju, ka to var attiecināt arī uz citām valstīm, jo šīs Schengens iznīcināšanas izmaksas būs uh, daudz augstākas tām valstīm, kuras šobrīd ir grūtībās, ekonomiskās grūtībās, eh, kuras eh, eh, pārstruktūrē savu ekonomiku, un tas ir ļoti svarīgi šos jautājumus sasaistīt. Es nezinu, kā to varētu iesaistīt jūsu pētījumā, bet tas ir arī tā, ka ja ir valstis, kuras uh, nespēja atgūties pēc 2009. Eh, gada krīzes eh, dēļ šīm Schengens kontrolēm, tas var, eh, tā, tās arī ir negatīvās šo kontroļu sekas. Un ja mēs runājam par Eiropas Savienības vai Eirozonas IKP, tad uh, ir valstis, kas uh, var uh, to panest, un ir citas, kas savukārt no tā ļoti cietīs. Un es runāju par Lielbritāniju, un es paņēmu šo piemēru, tāpēc, ka Lielbritānija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un uh, tā nav ne Schengenā, ne Eiro, bet tā ir laba izaugsme, tātad tas nerada problēmas. Uh, Un Lielbritānija arī ir eh, cietus krīzes un tā tālāk, bet tā ir liela, spēcīga valsts, kam ir eh, savi eh, resursi, un Eiropā mēs esam solidāri starp dalību valstīm, kuras ir atšķirīgas gan attīstības līmenī, gan solidaritātē, un Schengenas. Schengen atkal ievieš dalījumu līnijas Eiropā. Uh, Un tas arī ir tāds ekonomisks aspekts, eh, kas ir jāpatur prātā. Bien, uh, je... Labi, es domāju, ka mēs esam darbu pabeiguši. Tas netika teikts, nebija paredzēts, ka viņš eh, runās, bet jūs esat arī to vidū, kurš piedalījās pētījuma izstrādāšanā. Uh, Es eh, jūs sveicu, pateicos jums eh, arī IMCO komitejas vārdā, tāpat kā pateicos jums visiem par šīm prezentācijām. Mēs eh, labi sapratām, ka pētījuma galīgie rezultāti jau ir gandrīz pieejami un tie tiek pārbaudīti un tos drīz varēsim saņemt un mēs ar interesi tos gaidīsim un izpētīsim. Uh, Un uh, gan šajā komitejā, gan arī parlamentā uh, vispār, es domāju, mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem un domāt par to, kas tad um, um, bremzē pakalpojumu un preču kustību un kas tad vājina vienoto tirgu un vēršas pret Eiropas projektu, un kas var nākt tikai par sliktu Eiropas iedzīvotājiem katrā dalībvalstī. Vēlreiz paldies visiem jauku vakaru. Es atvainojos, man ir jāatgādina, ka nākamā sanāksme IMCO komitejai notiks 23. maijā no 3 līdz 6.30 un 24. maijā no 9 līdz 12.30 no 3 līdz uh, pusseptiņiem vakarā. Un uh, tad atkal varēsim tikties ar Vikiju Fordu, kuru aizstāju šo pēcpusdienu, jo viņai bija citi uh, pasākumi. Paldies!